So, colleagues, I... Godatie kolēģi, man teica, ka man šodien jābūt tam, kas sāks balsošanu. Tik ātri, cik vien iespējams. Tā kā upurēšos un darīšos tieši to. Lūdzu, balsošanas kartes ievietot aparātos un būsim gatavi sākt balsojumu. Pirmais. Nē, saka priekšstātais, pārāk daudz laika prasa aiziet tur, atgriezties atpakaļ. Tieši tā. Tad, kad, kad jūs sākat jau darbību, tad vajadzēja kaut kāda atkāpšanas stratēģija. Paldies, Maikl. Kolēģi! Trīs vai četri kolēģi te vēl vēlas parakstīt sarakstu, bet lūdzu dariet to ātrāk, jo mēs sākam balsojumu. Please hurry up. Lūdzu, ātrāk. Jūs jau varat parakstīties arī ejot prom. Uh, we have the report on Bosnia. Tad visu pirms Bosnijas un Hercegovinas progresa ziņojums. Visu pirms desmitais grozījums. Kas ir par? Pret? Atturās? Pieņemts. Vienpadsmitais par? Pret? Atturās? Pieņemts. Pirmais kompromisa grozījums par? Pret? Atturās? Pieņemts. 16. grozījums par 16. par lūdzu, kas ir par, pret, atturās, noraidīts. Labi, pārbaudīsim 16. pārbaudīsim elektroniski. Tad, ja nestrādā aparāti, tad lūdzu norādiet arī, kā jūs nobalsojat. Ba beidzam balsot. Noraidīts. Un jūsu balsojums arī ņēmam vērā. Tad mēs esam pie 18. grozījuma, turpinās Elmars. Kas ir par 18. pret? atturās noraidīts. 17. par pret atturās noraidīts. 19. par pret atturās pieņemts. 20. par pret pieņemts. 21. par pret atturās pieņemts. 22. par pret atturās pieņemts. 23. par pret atturās pieņemts. 24. par, pret, atturās, pieņemts. 25. par, pret, pieņemts. 26. par, pret, pieņemts. 28. par, pret, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, pieņemts. Un tagad 36. par pret pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturās pieņemts. 34. 43. par pret pieņemts. Für? 44. Pret atturas. Pārbaudīsim. 44 ist das, ne? Ja, 44. Die, Antrag, die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 19 pret 29 un ir noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Nākošais būs mutiskais grozījums numur 2 par pret atturas pieņemts. 48 par pret atturas pieņemts. Nu, labi, pārbaudīsim. 48. Abstimmung ist geöffnet. Sākam balsot. Ist geschlossen. Beidzam balsot. 43 pret 10 pieņemts. Kas teica pārbaudīt? Kas tādus vārdus teica? Ein, mi ein mīnuspunkts. Nu, tam mīnuspunkts. Nu, labāk jau būtu, ja viss celt rokas. 50. par. Pret atturas pieņemts. 51 par. Pret atturas pieņemts. 52 par. Pret atturas pieņemts. 53 par. Pret atturas pieņemts. 54 par. Pret atturas pieņemts. 55 par. Pret atturas pieņemts Es gribu pārbaudīt. Protams. 55. Wird, wird abgelehnt sein. Die. Ja, wir sind keine Liberalen. Tschüss. Ja. Ja, lūdzu. 26 pret 30, nu diezgan cieši rezultāts. Noraidīts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Līdz ar to sastais kompromiss, kas par, pret atturas pieņemts. 69, kas par pret atturas pieņemts. 70 par pret atturas noraidīts. 71 par pret atturas pieņemts. 72 dalītais balsojums. Pirmā daļa, kas par pret atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts, 78 par, pret atturas pieņemts, 79 par, pret atturas pieņemts, 80 par, pret atturas pieņemts, 82 par, pret atturas pieņemts, 84 par, pret atturas pieņemts, 85 par, pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums uh, referents par pret atturas pieņemts. 86 par pret atturas pieņemts, 87 par pret atturas pieņemts, 88 par pret atturas pieņemts, kompromiss 7 par pret atturas pieņemts, mutiskais grozījums 4 par pret Nē, četri, tas tiešām ir četri, kas ir par. Pret. Atturas. Pieņemts. 92 par. Pret. At, noraidīts. 93 par. Pārbaudīsim 92. Again, the Greens. Yeah is closed. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 25 pret 31 norādīts. 93 par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss 8 par. Pret atturas pieņemts. 94 par. Nē, tas ir 97 par. Pret atturas pieņemts. 98 par. Pret atturas noraidīts. 98 par. 89, 98 jau mēs tikko nobalsojām. 99 par pret atturas pieņemts. Paragrāfs 100 par pret atturas pieņemts Pieņemts. Nu, sirsnīgs veids ar simtā pieņemšanu, 101. par pret atturas pieņemts. Numur 2 par pret atturas. Lūdzu vēl vienreiz, kas uh, otro grozījumu par pret. Nu, acīm redzot, pieņemts, bet nu pārbaudīsim vēl vienreiz. Beidzam balsot. 32 par 30 pret pieņemts. Grozījums numur 3 par. Pret atturas pieņemts. 4 par. Pret atturas pieņemts. 5 par. Pret atturas pieņemts. 6 par. Pret atturas noraidīts. 7 par pret atturas pieņemts, 8 par pret atturas pieņemts, 9 par pret atturas pieņemts, 1 par pret atturas pieņemts. Noslēdzošais balsojums elektroniski, kas par nē. Mums tomēr ir jābalso. Okay. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. pret, divi pret, visām citādi ir pieņemts. Es esmu pārliecināta, ka Doris atradīs tos divus, kas balsoja pret. Oi, ai, ai, ai, ai.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 Omens Roitens kundzes ziņojumu balsošanai. Es domāju, ka tas ir ļoti garš un arī sarežģīts balsojums tādēļ. Lūdzu, esiet uh, precīzi un uh, celiet rokas, lai nebūtu jāveic katreiz elektroniskais balsojums lai mēs varētu arī skaidri redzēt, kas kā balso. Omens Rotenskons, jūs gribat izteikt kādu piesīmu ievadā? Doris, tas bija no nī. Doris, tu vēl nekad neesi man sapratusi. Presidente, en, en nombre de... Obielas kungs. Mans politiskās grupas vārdā. Es gribu piedāvāt papildinājumu. Grozījumam numur 20. Sākumā būtu jāsaka saskaņā ar uh, starptautiskajām tiesībām, to principiem tātad saskaņā ar starptautisko tiesību principiem. Un es domāju, ka referentei arī ar to nebūtu nekāda problēma. Tā tas ir. Flotris kundze lūdzu. Priekšstādātāja kungs, es gribēju piedāvāt kompromisā 18 mēs balsoti par, ja precizētu, ka mātes tiesību konvencija ir daļa no uh, akī komunitēra. Nu, tikai daļēji, nepilnīgi, bet daļēji. Uh, tas nozīmē, ka tiek pievienot vārdu part of the un tā tālāk. Jā, Frau Omonen. Omonen Raidens kundze. Šajā tekstā es atsaucos uz Eiropas komisijas piedāvāto tekstu, tāpēc es nevaru akceptēt šo mutisko grozījumu. Jūs domājat, ka komisijas uh, nostāja ir tāda, nu, tā kā kvalitātes zīme notiekošajiem? Labi. Nu, tad mums tomēr ir jābalso par šo. Kompromiss par, kas, uh, viens, kas par pret atturas pieņemts.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 pret atturas norādīts. 79 par pret atturas norādīts. 80 par pret atturas norādīts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. 82 par pret atturas norādīts. 83 par pret pret atturas noraidīts. Astoņdesmit septiņi par pret atturas noraidīts. Astoņdesmit astoņi par pret atturas noraidīts. 89, 3 daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs norādīts. Otrā daļa par, pret atturas norādīts. Trešā daļa par pret. Tas ir jāpārbauda. Kāda ir jūsu nostāja? Jūs esat par? Beidzam balsot. 27 par, 35 pret norādīts. 91. Deviņdesmit pirmais, pirmā daļa. Par, pret, atturs norādīts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. 92. Pirmā daļa par, pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Kompromiss numur 3. Pret atturas pieņemts. Un kommen zum Antrag 97. Dafür? Bet kas ir par? Pret atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Es domāju, ka pieņemts. Pārbaudīsim. Beidzam balsot.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 138. Kas par 138? Pret. Atturas noraidīts. Kompromiss 7 par. Pret. Atturas pieņemts. Kom 141. 141 par. Pret. Atturas. Man liekas, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. 36 par 30 pieņemts. Kompromiss 8 atkrīt, jo ir pieņemts kompromiss uh, eh, 7. Nē, tas bija joks. Kas par kompromisu 8? Kas pret? Atturas pieņemts. 144. Kas par? Pret. Pieņemts. Jūs gribat pārbaudīt, tad pārbaudīsim. 144. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 36 par, 30 pret pieņemts. 145 par, pret atturs noraidīts. 147 par, pret. Nu, kas par 147 vēlreiz? Kas par? kas pret, noraidīts. 148. Pirmā daļa, kas par, otrā pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Simt piecdesmit četri pirmā daļa par, atturas pieņemts. Otrā daļa. Nē, līdz ar to arī otrā daļa ir atkritusi. Kompromiss numur 9. Nē, 154 otrā daļa, kas par pret atturas noraidīts. Kompromiss 9 par pret atturas pieņemts. 155 par pret atturas pieņemts Norādīts. Kompromiss 9a par pret atturas pieņemts. 174. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 4 pieteikumi, kur pilnīgi, eh, ir iesniegt pilnīgi identiski četri grozījumi. Jums ir visiem vien un tie paši uh, darbinieki. Tas bija vēstnieks, ā, nu skaidrs. Kas par šo kopējo grozījumu? Par? Pret? atturas. Nu, tikai tie, kas iesniedz, bija par norādīts. 179 par pret atturas norādīts. 180 par pret atturas norādīts. 181 par pret atturas norādīts. 182 par pret atturas norādīts 182 par, pret atturas norādīts 184 par, pret atturas norādīts 185 par, pret atturas norādīts 186 par, pret atturas norādīts 187 par, pret atturas pieņemts. 188 par. Nē, 188 par. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 189 par. Pret. Atturs noraidīts. 190 par. Pret. Atturs noraidīts. 191 par. Pret. Atturs noraidīts. 192 par. Pret pret atturas noraidīts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Divsimti par pret atturas norādīts. 201 par pret atturas Noraidīts. 121. pieņēma. 203 par. Divās daļās. Pirmā daļa. Kas par pirmo daļu? Pieņemts. Ot, otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts.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 pret atturas noraidīts. Kompromiss 13 par pret atturas pieņemts. 219 par pret atturas. Tas nav skaidri. 219 kas par pret. Liberāļi nebalso. Labi, tad pārbaudīsim, lai Lamsdorf kungam ir vienkāršāk. Pēc tam balsot. 22 pret 43 norādīts. Divsimt divdesmit par pret atturas noraidīts. 222 par pret atturas noraidīts. 225. 225 pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 228 par pret pret atturas norādīts, 229 par pret atturas pieņemts. 213. A, tas ir kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 233 par pret atturas noraidīts. 234 par pret atturas norādīts. 235 par pret atturas norādīts. 238 par pret atturas norādīts. 240 par pret atturas pieņemts. 242 par pret Noraidīts. Nu, Kompromiss 14. Par. Pret atturas pieņemts. 247 par. Pret atturas noraidīts. Divsimt piecdesmit četri par, pret atturas noraidīts. Kompromiss 15 par pret atturas pieņemts. 257 divās daļās pirmā daļa par pret. Kas ir pret atturas pieņemts? Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 258 par pret atturas noraidīts. 261 dalītais balsojums pirmā daļa, kas par pret. Vēl vienreiz. 261. Pirmā daļa, kas par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par?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 Norādīts. 267 par. Pret. Atturas norādīts. 269 par. Pret. Atturas norādīts. Kompromiss 17 par. Pret. Atturas pieņemts. 275 par. Pret. Vēl vienreiz. 275. 275 par pret atturas norādīts. 277 par pret atturas pieņemts. 278. 277. jautājums. Pārbaudīsim. 278. Tas ir divi mīnuspunkti für die grüne fraktion. Zaļajiem divi mīnuspunkti par to tiek piešķirti. Beidzam balsot. Nu, bija jau, teiksim, tas diezgan neskaidrs rezultāts. 278 par, pret, atturs. Tas ir pieņemts. Nu, vismaz tie, kas balsoja, tā nobalsoja. 280 par, pret, atturas. Noraidīts. 281 par, pret, atturas, noraidīts. 282 par, pret, atturas, noraidīts. 283 par, pret, atturas, noraidīts. 284 par pret atturas norādīts. 285 par pret atturas norādīts. 286 par pret atturas norādīts. 287 par pret pieņemts. Beidzam balsot. 32 pār 22 pret pieņemts. Divsimt deviņdesmit astoņi par pret atturās, divsimt deviņdesmit par pret atturās noraidīts. Divsimt astoņdesmit viens, nē, priekšsēdētājs labo divsimt deviņdesmit viens par pret atturas noraidīts. 294 par pret atturas noraidīts. 295. Mēs pieņēmām iepriekšējo. Ah. 295 par pret atturas noraidīts. Noraidīts. Kompromiss 18 dafür. 8 par, pret, atturas pieņemts. Līdz ar to 297 par, pret, atturas noraidīts. 298 par, pret, atturas noraidīts. 289 pret, atturas noraidīts Nē, saka priekšsētājs, to mēs jau nobalsojam. 299, 299 par pret atturas. Norādīts. 300 par pret atturas. Norādīts. 301 par pret atturas. Norādīts. 302 par pret atturas. Norādīts. 303 par pret Sociāldemokrāti noraidīts. 304 par pret atturas noraidīts. 305 par pret atturas noraidīts. 306 par pret atturas noraidīts. 307 par pret atturas noraidīts.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 noraidīts. 313 par, pret, atturas, noraidīts. 313 un 315, paldies, noraidīts. 316 par, pret, atturas, pieņemts. Müssen wir darüber abstimmen, ne? Mums ir jābalso. Ir jābalso par vārdiem uh, in paralēli. Par to jābalso. Kas par? Un kas pret? Pieņemts. Lai arī man ir ļoti žēl, tas tomēr ir pieņemts. Tas bija 23. Uh, paragrāfs oriģinālā. Beidzam balsot. Es pats esmu balsojis nepareizi, bet nu, tas vienalga neko nemaina, jo ir daudz, kas balsoja pareizi. Nē, nepareizi. Es balsoju nepareizi, bet tas neko neno, neizmaina. Noraidīts šis grozījums. Es balsoju nepareizi, bet pareizais rezultāts ir pieņemts. 317. pirmā daļa par pret atturas noraidīts. 300, 317. otrā daļa par pret atturas noraidīts. 318. par pret atturas. 319. par pret atturas Man liekas, ka pieņemts. Äh, ist geschlossen. Beidzot balsot. 26 par 39 pret norādīts. What did we adopt? False wurde angenommen, also false. Okay, false. Okay. False. Und dann 294 angenommen. We didn't adopt it. Okay, so it was 321. 321. par pret atturs norādīts. Kompromis 19 par pret atturas pieņemts. Grozījums 336 par 336 vai 337. Saraksts ir nepareizs.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 pret atturas norādīts. 345 par pret atturas norādīts. 346 par pret atturas norādīts. 347 par pret atturas norādīts. 348 par pret atturas norādīts. 349 par pret atturas norādīts. 350 par pret atturas noraidīts. 351 par pret atturas norādīts. 353 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 21 par pret atturas pieņemts. 354 par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda. Tautas partija lūdzu piedalieties balsojumos. Beidzam balsot. Mēs balsam par 355. Beidzam balsot.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 336, 363 eh, noraidīts un, un samērā skaidri. Ja tu tiešām gribi, tad vēl mi, trīs mīnus punktus tev piešķirs. 364 par pret atturas norādīts. 365. Jāpārbauda 364. Beidzam balsot. 18 par 49 pret. 365 par pret. Atturas. Norādīts. 366 par pret. Atturas. Norādīts. 367 par pret. Atturas. Norādīts.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 pret atturas norādīts. 375 par. Ne, tri, pret atturas norādīts. 376. Par. Pret atturas norādīts. 378 par. Pret atturas norādīts. 379 par. Pret atturas noraidīts, 380 par pret atturas noraidīts, 381 par pret atturas noraidīts, kompromiss 22 par pret atturas pieņemts, 378 par pret atturas noraidīts Norādīts. 389 par pret atturas. Norādīts. 300. Nē, tas ir kompromiss 23 par pret atturas. Pieņemts. 398 grozījums par pret atturas norādīts, 399 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 24 par pret atturas pieņemts. Grozījums 409 par pret atturas. Nu, to nedrīkstēja nodarīt Kasulīdis kungam. Noraidīts. 411 par pret atturas pieņemts.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 19 par. Pret. To mēs pārvaldīsim. Tātad 19 par. Pret. Atturas noraidīt. 20 par. Pret. Atturas noraidīts. 21 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss 25 par. Pret. Atturas pieņemts. 24 par. Pret pret atturas norādīts, 25 par pret atturas norādīts, 26 par pret atturas norādīts, 27 par pret atturas norādīts, 28 par pret atturas norādīts, 29 par pret atturas norādīts, 30 par pret Nē, tas atkrīt 31. par. Pret atturas noraidīts. 32 par. Pret atturas noraidīts. 33 par. Pret atturas noraidīts. 34 par. Pret atturas noraidīts. 35 par. Pret atturas noraidīts. 36 par. Pret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 atturas. Tas nav īsti skaidrs. 47. vēl vienreiz, kas par? Jeb arī pārbaudīsim, tas būs vieglāk elektroniski. Nu, gandrīz beidzam balsot. Beidzam balsot. 19 par 46 pret. Hmm. Noraidīts. 48. par pret atturas noraidīts. 49. par pret atturas noraidīts. 50. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Rīna, nu, tu nezaudēji bieži, bet nu šeit tas gadās. Par pārbaudu neviens neko te nav teicis, ir pieņemts. 51. par pret atturas noraidīts. 52 par pret atturas noraidīts. 53 par pret atturas noraidīts. 54 par pret atturas noraidīts. 55 par pret atturas noraidīts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 Norādīts. 60. Priekšsēdētājs saka 73. Labo sevi 63. par. Pret. Atturas. Norādīts. 65 par. Pret. Atturas. Norādīts. 66 par. Pret. Atturas. Norādīts. 67 par. Pret. Atturas Noraidīts. Tagad elektroniskais kopējais balsojums. Sākam balsot. Haben wir sonst noch Abstimmung? Ja, meine dritte. Und Kaffee kommt. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts 54 par, 4 pret. Jā, bet par divām balsīm sliktāk nekā Doris ziņojums. Rija. Jā, es gribētu pateikties ne tikai ēnu referentiem, bet arī tiem, kas palīdzēja ēnu referentiem. Janam Vilemam un arī Lukam paldies visiem, jo šis pārunas bija ļoti sarežģītas. Tas prasīja daudz laika, bet rezultāts ir ļoti apmierinošs. Paldies! Mother Connections. Yeah. Sir Robert. Hmm? Sir Robert. Sir Robert Atkins. Roberts Atkins, lūdzu. Priekšsēdētāji, gribētu nelielu procedurālo jautājumu. Kāds ir status grozējumam, ko ierosināja Kipras ārlietu sekretārs, kas vairs nav deputāts? Tas nebija parastais grozījums. Eh, goda grozījums. Tā to var uztvert. For the entire career. nu, lūk, visas karjeras laikā. Uh, viņš to taču izpelnījies. Labi, kolēģi, tagad eh, skatīsim Bratners kundzes uh, ziņojumu. Vai ir vēl kaut kāds, kāds pēdējais vārds sakāms Bratners kundzei? Nē, nav. No. Tāpēc tūlīt dzirdēsim spriedumu. Pirmais grozījums par, pret, atturās pieņemts. 83. par, pret, atturās pieņemts. Un lūdzu, lētajās vietās arī klusumu ievērot. Pirmais kompromiss par, pret, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturās pieņemts Pieņemts. 94. grozījums. Par, pret, atturās, pieņemts. 96. par, pret, atturās, noraidīts. 97. pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts pieņemts. 98. par pret pieņemts. Bet tautas partijā taču tikai divi nobalsojuši, taču nevar skaitīties tāds rezultāts. 99. par pret atturās pieņemts. Grozījums numur 100. Dalīties balsojums. Pirmā daļa par, pret, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, noraidīts. 101. par, pret, atturās, pieņemts. 102. par, pret, atturās, pieņemts. 102. pārbaudīt? Tad, nu labi, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts nu, 16 pret 28. Un tagad nākamais uh, Trešais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. 107. par, pret, at, noraidīts. 108 par, pret, noraidīts. 109 par, pret sociālisti taču uh, nokavējuši, ja jūs uh, nokavējat, neko nevar mainīt. 109. 109. par, pret, pieņemts. 110. par, pret, atturās noraidīts. 111. par, pret, atturās pieņemts. 112 par, pret pieņemts. 113 par, pret, pieņemts. Mutiskais grozījums 1 par, pret, pieņemts. 114 par, ne, atvainojiet, 115 par, pret, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, pieņemts. Tad 9.12 par pret pieņemts. Kompromiss 5 par atturās vai tautas partija nepiedalās pieņemts. Jā, jā, saka priekšstātājs, visu piefiksēju. Un tikai kolēģis Poterings viens balsoja. Citi nē, pluspunkts Poteringam. 119. par pret atturās noraidīts. Sestais kompromiss par pret atturās pieņemts. 9.10. Dalīties balsojums pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts atturās noraidīts. Mutiskais grozījums 4 par, pret, atturās, pieņemts. 123. par, pret, atturās, pieņemts. 124. par, pret, pieņemts. 125. par, pret, pieņemts. 129. par, pret, atturās, noraidīts. 130 par. Jā, jā, noraidīts, tāpēc, ka šoreiz liberālie balsoja pret. Tad 130. Kas par? Pret. Pieņems. 131. Par. Pret. Pieņems. Tad tālāk deve 11 par, pret atturās pieņemts. 133. padaļām pirmā daļa par, pret atturās noraidīts. Otrā daļa par, pret atturās pieņemts. 134 par, Kolēģi Posaut, lūdzu netraucējiet kolēģim Peteringam veikt savus pienākumus. 134. par. Pret. Pieņemts. 135. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 136. par. Pret. Atturās. Ne. 136. par. Pret. Atturās. Pieņemts. Beant. Tas tiešām traucē mums strādāt. Uh, Brantners kundze. Jā, paldies. Es gribēju tikai mutisku grozējumu piedāvāt. Uh, te grozīt trīs mēnešus pret sešiem mēnešiem. 137. Tātad se, sešos mēnešos. Kas ir par? pret atturās pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturās pieņemts. 35. par pret atturās pieņemts. 36. par pret atturās noraidīts. Mutiskais grozījums 6 par, pret, atturās, noraidīts. 9, 3 par, pret, atturās. Nav skaidri, pārbaudīsim elektroniski. 9, 6. Nē, nē, nē 9, 3. 9, 3 balsojam. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 37 par, pret, atturās, noraidīts. 38 par, pret, atturās, pieņemts. 39 par, pret, atturās, noraidīts. 39. atkārto priekšsādātājs bet eh, tagad 9-2 par, pret, pieņemts. 40. par, pret, atturās, pieņemts. Mutiskais grozījums 8 par, pret, atturās, noraidīts. 41. par, pret, atturās, noraidīts. 43. par, pret, atturās, pieņemts.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 Mutiskais grozījums 9 par pret. Kas ir pret? Pieņemts. Nākamais. Devītais kompromiss. Kas ir par? Pret? Pieņemts. Mutiskais grozījums 10 par pret atturās noraidīts. 99 par, pret, atturās noraidīts. 96 par, pret, pieņemts. 97 par, pret, atturās noraidīts. 98 par, pret, pieņemts. Kompromiss 10 par, pret, atturās pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Desmitais kompromiss balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņems 30 pret 17. 62 par pret atturās pieņemts. 63 par pret atturās pieņemts. 64 par pret atturās pieņemts. Kompromiss 11 par pret atturās pieņemts. 69 par pret atturās noraidīts. 70 par pret atturās noraidīts. 9.5 par pret atturās pieņemts. 76 par pret atturās pieņemts. 77 par pret atturās noraidīts. 79 par pret atturās pieņemts. 82 par pret 82 vēlreiz. Kas ir par? Pret atturās pieņemts. 81 par pret atturās pieņemts. 2 un 3 par pret atturās pieņemts. 4 par pret atturās pieņemts. 5 par pret atturās pieņemts. Sestais par pret atturās pieņemts. Grozījums septiņi par pret atturās pieņemts. Astoņi par pret atturās noraidīts. Devītais par pret atturās pieņemts. Desmitais par pret atturās pieņemts. 11. par pret atturās noraidīts. 12. par pārbaudīsim 11. Tad pārbaudam 11. elektroniski. Ist angenommen. šķiet, ka ir pieņemts, jo sociālistus es atkal nepareizi te novērtēju, bet tas man bieži gadās pieņemts. Jā, tik tiešām tas bija pieņemts. 12. par, pret, atturās, pieņemts. 13. par, pret, atturās, pieņemts. 14. par, pret, atturās, pieņemts. 9.1 par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss 12 par, pret, pret atturās pieņemts. 18 par pret atturās pieņemts. 19 par. Varbūt mēs par visiem Nēnska grozījumiem kopā balsos. Nē, nu labi, 19 par pret atturās noraidīts. Un tagad pārējais var kopā, ja? 20 līdz 22. Kas ir par? Pret atturās pieņemts. Nu, lūk, cik ātri iet uz priekšu. 23. par, pret, atturās, pieņems. 24. par, pret, atturās, pieņemts. 25. par, pret, atturās, pieņemts. 26. par, pret, pieņemts. 27. par, pret, Noraidīts. Atvainojiet, pieņemts, saka priekšstātais, pieņemts. Es vienkārši biju pārsteigts, ka eh, tautas partijas eh, grupa tik dāsni nobalsoja, tik daudz balsis bija. 29 par pret pieņemts. Un tagad elektroniskais balsojums par visu uh, ziņojumu kopā. Balsojam!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 Das ist der. Beidzam balsot. Brantres kundze, nu lūk, jūs vēl vienu balsi zaudējāt salīdzinot ar pārējiem. Pieci bija pret. Bet tomēr apsveicu. Pieņemts. Bet mums te jāizveido apakškomiteja. Uh, proti vīriešu tiesības sagatavot ziņojumus. Yeah. What's the what?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 Kolēģi, tagad būs pārtraukums, pusstundas pārtraukums, un tad turpināsim darbu. Ja, man, Wir müssen für sowas was in der Reserve haben.

meine Damen un Herren, dear friends. Zinītās dāmas, godātie kungi, man ir tas gods sveikt doktoru Werneru Hojeru, Eiropas Investīcija bankas priekšsādātāju. Viņš runās par uh, ārpolitikas finansējumu Pat labi notiek diskusijas ar padomu par finanšu instrumentiem. Tādēļ tas tiešām atbilst arī situācijas attīstībai, lai iekļautu šo viedokli un lai mēs visu arī praktiski labāk nākotnē veikt nekā tas bija pagātnē. Esmu ļoti iepriecināts sveikt Werneru Hojeru, kas divreiz ir, ir bijis uh, Vācijas uh, ārlietu ministra vietnieks un strādājis arī Bundestāga finanšu komitejā. Līdz ar to viņam ir uh, ļoti liela, plaša pieredze arī ārpolitikā, kas ir, kas uh, ir ļoti nodrīga. Mēs zinām uh, ne tikai par atšķirībām, kad tiks runāts par nesabalansētu attīstību Eirozonā, bet arī par izaugsmi, kas ir nesabalansēta. Un tādēļ būtu ļoti interesanti arī uzklausīt, kā finanšu instrumenti var tikt savienoti ar Eiropas investīciju bankas aktīvo darbību un kā šādā veidā varētu radīt labākus efektus. Nevis paralēli vai vien pret otru dažādas lietas virzot. Prezidents, priekšsēdētāj, kungs, lūdzu jums vārds. Priekšsēdētāja kungs, cienītās dāmas, godātie kungu deputāti. Liels paldies par laipnajiem ievadvārdiem un ļoti draudzīgajiem vārdiem. Pēdējo 25 gadu laikā mēs ļoti daudz ko esam diskutējuši par attīstības politiku un 25 gadu. 20 pirms Lisabons līguma izstrādāšanas arī uh, kopā uh, strādājam es parlamentu vārdā un uh, eh, Hoirkungs uh, Vācijas ārlietu ministrijas vārdā. Pēc 25 gadiem mm, ilgas pieredzes un arī kopumā esmu ļoti iepriecināts šeit parlamentē diskutēt ar kolēģiem. Un uh, runāšu turpmāk angļu valodā. Esmu pateicīgs priekšsēdētājam Elmāram Braukam par iespēju stāties jūs priekšā. Un kopā ar Tomsonu nu, Bārta, nu, kas sēž no manis pakreisi un atbild par mūsu ārējo aizdevumu aktivitātēm. Un tā kā būs runa par EIB jauno ārējo aizdevumu mandātu periodam no 14. līdz 20. gadam varbūt eh, būs arī iespēja mums atbildēt uz konkrētiem jautājumiem šajā sakarā. Līdz ar dalībvalstīm jūs lemsit par to, kā EIB atbalstīs Eiropas Savienības ārējās politikas turpmāko septiņu gadu laikā. Ārējās politikas, ko daži uzskata kļūst par upuri finanšu un ekonomiskajai krīzei. Un Eh, Eiropas Savienības pašreizējai koncentrēšanās darbībai uz iekšu. Tomēr šis laiks Eiropas Savienībai ir kritisks, un mēs dzīvojam tādā vidē, kurā vecie tradicionālie ģeopolitiskie modeļi vairs nedarbojas. Eirozona vēl aizvien ir, ir pasaules vislielākā ekonomika, Eiropas Savienība ir lielākais eh, eksportētājs un importētājs, bet šī vadošā loma pamazām krītās galvenokārt pateicoties jaunietekmes tirgiem un it īpaši Āzijai. Galvenais jautājums ir, vai Eiropa var palikt pievilcīgs kontinents un konkurētspējīgs tirgus. Izaicinājumi ir ekonomiska rakstura, bet sekas ir saistāmas ar politiku, drošību un arī e, kultūras atšķirībām. E, finanšu krīze Atlantijas abos krastos ir sāsinājusi starptautisko konkurenci. Jaunietekmes tirgi ir paplašinājuši savu ekonomisko un ģeopolitisko ietekmi. Ekonomiskās izaugsmes temps jaunietekmes valstīs ir īpaši tādās kā Ķīna, Brazīlija, Indija, ir ietekmējušas globālo politiku, un šodien G20 tikšanās tiek uzskatīts svarīgāks nekā G8 sanāksmes. Ķīnas IKP ir pārsniedz 8 triljonus dolāru, kas ir 55% no savienoto valstu IKP, un E, šajā gadā Ķīnas ekonomika pieaugs par 8%. Bet tas nenozīmē, ka Eiropas loma būtu spēlēt tikai otro violi. Gluži otrādi, tehnoloģiskā vadošā loma, inovatīvais potenciāls, demokrātiskās tradīcijas un tiesiskums tradicionāli ir bijuši Eiropas konkurētspējas dzinējspēki. Un tā tas arī paliek turpmāk. Tomēr pastāv divi priekšnosacījumi. Tikai tāda Eiropas Savienība, kas ir spēcīga iekšēji, var uzņemties globālu vadošo lomu. Un tikai finansiāli aprīkot Eiropas Savienība var šo spēju uzturēt. Vairākārt parlamentā esmu skaidrojis, kāds ir bijis EIB devums un kāda loma varētu tai būt ceļā uz noturīgu izaugsmi. Un Tā vietā, lai rīkotos cikliski, banka ir noteikusi trīs gadu fāzi palielinātam finansējuma un aizdevuma e, aktivitātēm. Pateicoties uz apmaksāto kapitālu pieaugumu par desmitiem miljārdu eiro. Un Balstoties uz to, mēs esam iecerējuši aizdot par 60 miljardiem eiro virs paredzētajiem mērķiem, kas nozīmē, ka starp 13. un 15. gadu aizdevumi būs 65-70 miljardi gadā, un tie būs paredzēti zināšana ekonomika, infrastruktūra projektiem, klimata pasākumiem un MBU. Finansējumi tiks izmantoti Eiropas 27, drīz jau 28 valstīs, lai stimulētu izaugsmas un darba vietu. Bet tas nenozīmē, ka mēs būtu iecerējuši atkāpties no pārējās pasaules. Gluži otrādi esmu pret to un ceru, ka Eiropas parlaments būs mūsu sabiedroties šajā sakarā. Un visdrīzāk, ka šī komiteja vairāk nekā citas. Nu jau, 50 gadus Eiropas Savienības budžets ārpolitikai tiek papildus eh, finansēts no EIB puses. No 52 miljārdiem eiro aizdevumiem 12. gadā vairāk nekā 7 bija paredzēti reģioniem, kas atrodas Āzijā, Latīņa Amerikā un ārkārtā valstīs. Un šī ir ievērojama summa, ņemot vērā Eiropas Savienības ārpolitikas. Un ja ambiciozs aizdevuma mandāts tiek apstiprināts, tad mūsu ārējā klātbūtne tuvāko gadu laikā nesamazināsies, bet mūsu kopīgais aizdevums ārpus Eiropas Savienības valstīm sasniegs aptuveni 10% no kopējiem kas nozīmē nozīmīgu guvumu Eiropas Savienībai, dāmas un kungi, tad, kad es runāju par 10% apjomu. Tas varētu šķist neliels, bet to saskaņojot ar ārpusē notiekošo un citām starptautiskām finanšu institūcijām, tad jūs apzināsieties to, ka šī banka ir trīs reiz lielāka nekā Pasaules banka. Neviens to nezina. Un ja mēs skatām mūsu skaitļus, āriem aizdevumiem un salīdzinām ar e, citām bankām, tad, lai gan mēs tiekam uzskatīti kā investīciju banka, tad tomēr šie, šīs summas ir lielākas. 10% var būt liela summa, ja pamata e, bāzes summa ir augsta, un mēs sākam ar augstām. Mūsu bāzes summa ir augsta. Eiropas eh, investīcija banka palīdz attīstīt eh, globālo tirzniecību un tādā veidā atbalsta arī Eiropas Savienības eksportu. Veidojot eh, globālu Eiropas klientu tīklu, mēs veicinām Eiropas konkurētspēju, kā arī atbalstām ekonomiski partnervalstis. Finansējot transportu un enerģijas starp savienojums ar kaimiņu valstīm, mēs palīdzam nodrošināt piegādes Eiropas Savienībai. Tāpat arī tādā veidā mēs palīdzam tuvināties Eiropas Savienības standartiem. Un ar mūsu investīcijām mēs varam apliecināt Eiropas Savienības vadošo lomu cīņā pret klimatu pārmaiņām. Dāmas un kungi, mēs dzīvojam savstarpēji saistītā pasaulē. Un kaimiņa attiecību labklājība ir nozīmīga arī mums. Tāpēc EIB pievērš īpašu uzmanību ekonomiskai integrācijai pirms iestājas valstīs un kaimiņa attiecību valstīs. Gadu desmitiem EIB ir atba EIB atbalsts paplašinājumam ir gājis roku rokā ar reģionālo atšķirību samazināšanas mērķi. Mēs esam bijuši ar nopietnu lomu tādās paplašināšanas valstīs, kā piemēram 86. gadā iestājoties Spānija Portugālei, pēc tam arī 2004. 7. gada paplašināšanās eh, valstīs, un tagad nākošā iestāšanās valsts ir Horvātija. Nav nekādu šaubu, kā arī Atbalsts ir nepieciešams vidusjūras dienvidu krastam. Tajā pašā laikā sarežģītā situācija Ēģiptē un Sīrijas traģiskie notikumi mums atgādina to, cik nestabils var būt šis reģions. Taču mums ir jāapzinās, ka investīciju vajadzības šajos reģionos ir ārkārtīgi lielas. Un lai varētu atgūt iedzīvotāju uzticību, ir nepieciešams viņiem apliecināt arī ekonomisko perspektīvu. Tādā veidā, nodrošinot atbalstu politiskām, ekonomiskām realitātēm, mēs esam apstiprinājuši mūsu atbalstu vidusjūras eh, dienvidkrastam vairāk kārtīgi. Mēs nodrošinam vairāk nekā pusi Eiropas finanšu devumu šam e, reģionam, tai skaitā e, vairāk darba vietu veidošanai nekā ikviena cita daudzpusējā banka. Kopš 2002. gada tie ir 13 miljārdi. E, pagājušajā gadā 1,7 miljārdi. Plus 100 miljonu eiro tehniskajā palīdzībā. Un Esmu gandarīts, ka varu pārvaldīt banku, kura, kura ir ar ļoti lieliem un nozīmīgiem cilvēku resursiem un pieredzēm. Mēs uzskatām, ka strateģiski svarīgais vidusjūras dienvidkrasta reģions saņems pelnīto uzmanību un mēs spēsim to atbalstīt, neraugoties uz Eiropas Savienības pašas finanšu ekonomiskajām un politiskajām problēmām. Tāpat arī mēs esam paredzējuši 1,1 um, miljārdu eiro šogad līdz ar tehnisko palīdzību. Tāpat arī mums ir jādomā par kaimiņu attiecību politiku ārpus Eiropas Savienības un konkrēti Eiropas Savienības austrumos. Esmu pārliecināts, ka parlaments kā ārlietu komiteja ļoti cieši seko pareizi līdzsvaru jautājumam kaimiņu attiecību politikām. Pamats šie, šiem pūliņiem ir mūsu ārējais aizdevuma mandāts, kas nosaka apjomus un virzienus investīcijām ārpus Eiropas Savienībai. Komisija drīz nāks klāra priekšlikumu 14. un 20. gadam. E, pēc tam būs e, nepieciešams jau uz 14. E, gada jūniju jauns mandāts, kas nepieļautu uzsākto darbību pārtraukšanu. Mēs apzināmies, ka nākošais, eh, nākošās finanšu perspektīvas būs samērā spiedīgas, tai skaitā ieskaitot ceturto iedaļu Eiropas Savienību kā globāls spēlētājs. Tas nozīmē, ka EIB būs ar ārkārtīgi nozīmīgu lomu. Eiropas, Savien... Eiropas Investīcija bankas vadošā loma palīdzēs celt Eiropas Savienības redzamību, tīpaši runājot par ārējo palīdzību. Eiropas Savienība ir pasaules lielākais devējs, bet nevienmēr tas ir pietiekami redzams, ņemot vērā fragmentēto mūsu ārējo darbību raksturu. Mūsu kopīgais mērķis būtu palielināt Eiropas Savienības finansējuma efektivitāti. Ļoti noderīgs instruments ir garantijas attiecībā uz uh, EIB operāciju e, politisko suverēnu risku. Gribu atgādināt, ka banka tur izmantojusi tikai divas reizes, vienreiz tas attiecās uz bijušo Dienvidslāviju. Un summām, kas tika atzūtas. Un šobrīd Viens otrs gadījums tā ir Sīrija, kur ir runa par aptuveni 60 miljoniem eiro. EIB ir piedzīvojis pēdējo desmit gadu laikā nozīmīgas pārmaiņas. Tai ir stūrakmenis loma kā finansētājiem Eiropas Savienības politikās, taiskaitā klimata darbībām, enerģijas, transporta, uh, investīcijās un atbalstā MVU. Šobrīd mēs atskaitāmies revīziju palātai, Olafam, Eiropas ombudam un Eiropas Savienības dalību valstīm, kā arī turpinās mūsu dialogs ar jums, ar Eiropas ievēlētajiem pārstāvjiem. Mēs gribam uzsvērt sadarbību ar Eiropas ārējās darbības dienestu, Eiropas komisiju un citām starptautiskām finanšu institūcijām un dalību valstu divpusējām aģentūrām. Ir nozīmīgi turpināt un stiprināt šo sadarbību, paturot prātā, ka Eiropas parlaments ir mūsu sabiedrotais. Mūsu mandāts pieprasa rīkoties konsekventi ar Eiropas programmēšanu un Mēs vēlētos, lai šīs prasības EIB un komisija nodrošinātu kopīgu Eiropas Savienības pieeju, lai tā tiktu iestrādāt arī e, kopīgajā regulējumā, kas pārvalda Eiropas Savienības izdevumus ārpus Eiropas Savienības. Tāpat arī neaizmirsīsim to faktu, ka EIB ir Eiropas Savienības banka, kas ir izveidota ar Romas līgumu, e, ka tā ir banka ar unikālu pieredzi, un vienīgā finanšu institūcija, kas juridiski ir saistīta atbalstīt Eiropas Savienības politikas. Izmantosim mūsu potenciālu pilnībā. Mums ir saistoši citu institūciju lēmumi, mums ir saistoši jūsu lēmumi, un EIB ir tā finanšu institūcija, par kur Eiropieši var ekskluzīvi lemt attiecībā uz visefektīvāko Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu. Par ko esat atbildīgi jūs? Paldies! Herzlichen Dank! Liels paldies! Pirmais komentārs Salafranka kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Esiet sveicināts, ko ir kungs parlamentārajā komitejā. Gribētu sacīt, ka kā EPP grupas eh, vicepriekšsēdētājs vienmēr centos, lai EIB sniegtu gada pārskatu, ar kura palīdzību banka varētu skaidrot Eiropas Savienībam, Eiropas parlamentam savas aktivitātes. Manuprāt, tas ir noderīgi un demokrātiski un pilnīgi noteikti atbalstu to analīzu un redzējumu, ko mums, kas mums tika piedāvāta. Analīze, kas um, norāda ne tikai šo attīstības instrumenta lomu ārpus Eiropas Savienības, bet arī ņemot vērā sošo krīzi, kas ir ļoti nozīmīgi Eiropas Savienības tēla ārējā projekt, eh, projekcijā. Šajā kontekstā priekšsēdētāji es domāju, ka trīs, visi trīs elementi un eh, tās aktivitātes, kas ir paredzētas darbībai ārpus Eiropas Savienības, uzsver bankas nozīmi kas ir institūcija ar trīsā garantiju, un tāpēc tai ir jādarbojas pilnā sinerģijā ar Eiropas Savienības e, darbībām, kas tiek īstenotas sārpolitikas ziņā ar ierasto budžetu. Un e, runājot par finanšu perspektīvām, ir paredzēts samazinājums um, atsevišķām programmām. Tomēr EIB priekšsēdētāji saskaņā ar ministru padomes, ar Eiropa padomes e, pieņemtiem lēmumiem un e, ceturtās iedaļas e, atvēlētā summa pieaug par 3,3%. Un priekšsēdētāji Es gribētu, lai jūs mazliet izklāstītu par resursiem, kas ir paredzēti finansējumam ārpus Eiropas Savienības, runājot par trim pamat iedaļām, um, ehm, pamata darbībām, par kurām jūs runājāt, kā pirms iestāšanas instruments kandidātu valstīm, kas cenšas eh, pievienoties mūsu projektam saskaņā ar esošo mandātu 13. un 15. gadam par eh, fondiem, ko jūs veltiet kaimiņa attiecību politikai abos virzienos. Tas būtu austrumu un dienvidu virzienā, un man bija iespēja ar citiem kolēģiem šajā sakarā pavadīt Aštonas kundzi, sākot eh, task forsu Eģipte, eh, Jordānija un Tunisijā, un mēs atzīmējam tos panākumus, ko nodrošināja bankas klātbūtne. Šajā sakarā es gribētu zināt, kādas ir jūsu prognozes ne tikai esošajam mandātam no 13. līdz 15. gadam, bet arī nākošajam, vai jūs domājat, ka vajadzētu pieturēties pie esošā sadalījuma divas trešdaļas kaimiņa attiecībām dienvidos, viena trešdaļa kaimiņa attiecībām austrumos, vai arī jūs esat iecerējuši uh, ieviest grozījumus šim līdzsvaram, ko jūs pieminējat savā runā. Un visbeidzot, esot Eiropas Latīņa Amerikas parlamentārās asamblējas priekšsēdētājs, piedalījos samitā Santiago de Čīlē, kas ir ārpus pirms iestājas, ārpus kaimiņa attiecību politikas jautājumiem, un Es tā kā gribētu zināt, kādas ir jūsu prognozes attiecībā uz resursu sadalījumu šiem geogrāfiskajiem apgabaliem, kas atrodas tālāki, jo mēs esam dzirdējuši, ka esat domājuši samazināt finansējumu daudzam attiecībā uz Latīņu Amerikas reģionu. Un katrā ziņā Es ar prieku uzklausīju jūsu izklāstu, un mēs uzskatām arī, ka ir nepieciešams papildināt finansējumu ārējās darbības eh, eh, budžeta iedaļai, lai mēs varētu rīkoties konsekventā, redzamākā un efektīvākā veidā, un esam pārliecināts, ka arī EIB aktivitātes varēs palīdzēt to īstenot. Paldies! Gomes? Uh, paldies, Gomešs kundze. Jā, sveicu jūs, Hoira kungs. Es ļoti augstu vērtēju to lomu, ko investīciju banka pilda arī manā valstī. At Portugālē jūsu bankas darbība bija zināma, tagad uh, vairāk par banku daudz neko nedzird. Bet nu, tā nav bankas vaina. Es domāju, ka mums vajadzētu atzīt jūsu bankas lomu, strādājot pie izvirzītajām prioritātēm - nodarbinātības veicināšanas, izaugsmas veicināšanas. Nav runa tikai par bankas atbildību, runa ir par visu šo plašāku filozofiju, pat teoloģiju, tā varat teikt, Eiropas Savienībā. Pašlaik notiek uh, at, uh, taupīguma pas, eh, pasākumi, ko var saukt par austericīdu. Mēs zinām, ka citas Eiropas institūcijas, izņemot jūsu banku, eh, nestrādā tik daudz eh, veicinot izaugsmi un nodarbinātību. Es gribētu uzdot jautājumu, ņemot vērā jūsu mandātu un mandāta atjaunošanu ārlietu politikai. Jūs atzināt, ka pašreizējā ekonomiskā krīze to smagi ietekmē. To mēs piedzīvojam katru dienu. Runa nav tikai par politikas efektivitāti, bet arī par to, vai mēs rīkojamies ticami. Jūsu bankas loma šeit ir izšķiroša, un es gribētu jautāt, kā jūsu banka pieņem lēmumus par projektiem, kas ir jāfinansē? Kā tie tiek identificēti? Kādus kritērijus jūs ņemat vērā? Tad, piemēram, uh, jauni kritēriji kaimiņa attiecību politikai more for more, vairāk par vairāk. Kā jūs izmantojat šo principu un kā jūs saskaņojāt savus lēmumus ar to? Vai jūs uh, uzskatāt, ka mums vajadzētu arī kaut kādas norādes jums piedāvāt tātad parlamentam. Un kad es pieminu šo principu vairāk par vairāk, tad, protams, mums ir jāsaprot, ka, ja mēs vēlamies demokrātijas attīstību, mūsu kaimiņu valstīs, tad šīm valstīm arī ekonomiskā ziņā ir jāattīstās. Te ir nepieciešama līdzsvarošana starp mūsu mērķiem. Ir jāpanāk, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības, lai pārvaldība būtu pienācīga, korporatīvā pārvaldība būtu laba, lai notiktu cīņa pret korupciju un tā tālāk. Jūs teicāt, ka atbalsts ir svarīgs, ne, arī tehniskais atbalsts, jo ne tikai finansējums uh, ir būtisks. Un es gribētu zināt, kā jūs saskaņojāt visus šos elementus, izvēloties kādu projektu. Protams, eh, mani interesēja tīpaši dienvidu partneru valstis, bet uh, var runāt arī par vis, visām pārējām. Tātad visi šie kritēriji, piemēram, rīcība pret klimata pārmaiņām vai enerģētikas drošību vai pamat infrastruktūrām, kādā veidā uh, jūs šos citus kritērijus ņemat vērā? Kādā veidā jūs uh, palielināt mūsu partneru valstu kapacitāti pašām pārvaldīt projektus un kontrolēt projektu izpildi? Finanšu atbildība kaimiņu valstu valdībām, tad vai arī tā tiek ņemta vērā? bankas lēmumos. Vai jūs darāt kaut ko, lai palīdzētu partneriem šajās valstīs spēlēt viņiem atvēlētu lomu un panākt, lai projekti tik tiešām būtu veiksmīgi? Kādā veidā izglītība spēlē uh, savu lomu? Vai tā ir jūsu prioritāte? Un tad tālāk par finansējumu. Ķīna ir ļoti svarīgs spēlētājs pašlaik. Nerunājot par kritēriju trūkumu Ķīnā, nu, mums jau ir kritērija, un Ķīna, diemžēl, eh, pie mūsu kritērijiem nepieturās. Varbūt viņiem ir savi kritēriji, eh, piemēram, enerģetiskās vajadzības vai izējumateriālu vajadzības. Bet mūsdienu pasaulē viss ir savstarpēji saistīts un Ķīna var ļoti ātri pieņemt lēmumus par finansējumu. T Eiropa citu uztvērē rīkojas ļoti lēni, ļoti birokrātiski. Vai tas tiešām tā ir arī jūsu bankā? Paldies! Frau Brandner, lass uns doch einfach. Brandneres kundze, lūdzu. Sirsnīgs paldies. Uh, Sveicu jūs, Hoira kungs. Ļoti jauki, ka jūs esat ieradusies eh, šodien, ieradies šodien šeit. Eh, es gribētu pievērsties vienam jautājumam. Jūs eh, runājāt par vairākām jomām, tad jūs runājat par valstīm, kas nav varbūt tik mierīgas kā Eiropas Savienība. Jūs pieminējat Lībiju, un es gribēju jautāt, cik lielā mērā projektu plānošana un īstenošana E, ņem vērā konfliktu analīzi. Vai jūs analizējat e, šos projektus, e, galvenos projektus, kas prasa lielus resursus, attiecībā uz to, vai šie projekti palielina vai pazemina konfliktu potenciālu kādā konkrētajā reģionā. Kas veic šo analīzi un kā šī analīze ietekmē jūsu darbu? Varbūt jums ir kā konkrēti piemēri tam, ka jūs, piemēram, neiztenojāt kādu projektu, tāpēc, ka tas uh, būtu uh, tāds konfliktiem veicinošs. Chairman, how good of you. Um... Paldies priekšsādātāji. Uh, Priekšstādāja kungs, jūs pastāstījāt mums par to, ko dara investīciju banka, un jūs uh, ļoti pozitīvi izteicāties Bet es gribēju e, uzdot dažus konkrētus jautājumus. Vai jūs atbalstāt uzvarētājus vai atbalstāt arī e, sociālos projektus, kas bez atbalsta būtu zaudētāji? Vai tomēr jums ir tās līdzsvarots rezultāts gan uzvarētāji, gan zaudētāji? Un kādā veidā jūs izvērtējāt e, projektus, kuriem piešķirt finansējumu? Kas ir jūsu padomnieki? vai jūs izmantojat cilvēkus bankā, tad padomniekus, vai piesaistāt uh, ārpakalpojumu sniedzējus. Jums ir jāsagatavo ziņojumi un jāatskaitās vairāku organizāciju priekšā, arī mūsu priekšā. Es gribētu jautāt, kas tad beigu beigās uh, pieņem lēmumu par to, vai uh, jūs strādājat pareizi un atbilstoši visām normām, vai zaudējat varbūt nodokļu maksātāju naudu? Izslēdzās mikrofons tagad. <clears throat> Dziękuję bardzo. Uh, give some time to, to take headphones. Uh, Paldies. Idzie w podobnym kierunku, co pani... Es gribu uzdot jautājumu saistībā ar Gomešas kundzes uzdoto. Jūs noteikti zināsiet, priekšsēdētāji, ka Eiropas parlaments, un mēs neesam vienīgie, jo ir arī citu struktūru pārstāvi, var izteikt šaubas par pastāvošo režīmu atsevišķās valstīs, kur ir problēmas ar izteiksmes brīvību. Es gribu jautāt, vai šāda veida problēmas eh, kādā valstī ietekmē aizdevuma likmes? Mēs eh, redzam, ka dažkārt mūsu ieteikumi tiek ņemti vērā, dažkārt nē, un vai atsevišķi finansējuma instrumenti veltīti atsevišķiem režīmiem, ir galvenie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai mēs varētu izdarīt kādu ieteikumu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Nākošais runātājs Tanoks. Iespējams, ka jūs esat sapratuši, ka manā pilsētā Londonā ļoti svarīgs ir banķieru bonusu jautājums, un viņi jau ir pauduši, ka meklēs darbu citur ja viņi nevarēs saņemt bonusus. Un arī šajā sakarā ir sagatavot ziņojums. Es gribu zināt, kāda ir jūsu politika bonusu sakarā? Vai jūs atbalstāt lielos bonusus saskaņā ar anglosakšu politiku? kas ir 5-10 reizes pam, eh, lielāks nekā pamatalga, vai jūs uzskatāt, ka ir jāsaņem pamatalga? Otrs jautājums. Mana grupa apsveic eh, resursu mobilizāciju tādai valstī kā Eģipta ar īpašu mandātu un arī jūsu uh, paveiktu austrumpartnerības valstīs, bet es gribētu zināt, cik operatīvi jūs sadarboties ar EBRD un izvairāties no dubultošanās vai pat konkurences vienos projektos, vai arī jums ir labas attiecības līdzfinansējumam un jūs nonākat pie vienotiem secinājumiem, vai arī dažkārt pastāv kādas spriedzes starp jums. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Nākošais runātājs kas ir EIB priekšsēdētājs, es mēģināšu sniegt jums atbildes ar vislabākajiem nodomiem, bet iespējams, ka es nespēšu sniegt atbildes uz visiem jautājumiem. Un nespēšu pilnībā īstenot jūsu, um, nespēšu pilnībā taisnot jūsu cerības. Tādā gadījumā mēs varēsim atbildēt rakstiski, bet tagad ir pietiekami daudz jautājumu praktiski nākošajai pusotrai stundai. Sala Franka kungs eh, norādīja ļoti svarīgu ārējā mandāta jautājumu. Un pilnībā tas ir saprotams, pārstāvot banku ekofinā katru mēnesi. Kolēģiem tur ir atšķirīgas prioritātes. Viņiem ir jāatveseļo Eiropas ekonomika, jāpalīdz valstīm, kurās ir liels spiediens, un ārējās darbības nevienmēr šo finanšu ministru rūpju priekšplānā ir ārējās aktivitātes. Viņi apzinās tajā pašā laikā, ka šie jautājumi ir nozīmīgi Eiropas um, pozīcijai pasaulē tupākajās desmitgadēs. Tāpēc jāapzinās, ka kā lēmums, lai cik tas būtu drosmīgs tālējošs, ja ir izlemts par bankas apmaksātā kapitāla palielināšanu, jo līdz eh, iepriekšējam eh, periodam tikai 11 miljārdi bija apmaksāti no šī kapitāla, tad bija jāiet cauri parlamentārajam uh, Eh, procedūrām attiecīgajās valstīs, turklāt ļoti sarežģītos budžeta laikos, un tāpēc tas bija ļoti liels sasniegums no šo ministru puses. Un pareizi ta, viņi norādīja, ka tad, kad ir jākoncentrējas uz Eiropas ekonomiku, tas ir pilnībā saprotami, taču ir jābūt arī ar plašāku skatījumu un jāapzinās, ka pastāv Eiropas Savienības intereses ārpus eh, tās robežām. Tāpat arī starptautiskie nolīgumi, piemēram, Kotonu nolīgums un padu, Eiropadomas priekšsēdētāji, eh, eh, komisijas priekšsēdētājs augstā pārstāve ir apmeklējuši valstis, ir izdarījuši solījumus, un pēc tam kādam ir jāapmaksā rēķini attiecības 90 Eiropas Savienībai, 10 ārpus Eiropas Savienības, atkal no šiem 10,7,5 iestājas valstīm. Tas ir fakts no mūsu pārvaldītājiem. Es to, par to varu informēt, ja jūs vēlaties kritizēt, tad jūs to varat darīt, bet tāds ir sadalījums. Situācija Latīņamerikā šobrīd ir sarežģīta, bet esmu samērā optimistisks, jo tās jomas, kurās mēs varam aktīvi darboties, piemēram, energoefektivitāte, jaunās enerģijas un citas ir jomas, kurās sadarbība ar Latīņu Ameriku ir iespējamas, un, lai gan finansējumi ir ierobežoti, tomēr mēs varam darbību turpināt. Situācija par e, austrumu dienvidu kaimiņa attiecību politiku ir visai delikāta un par to ir jālemj Eiropa padomē. Šajā sakarā komisija un mēs respektējam e, pieņemtos lēmumus par runāt par arābu pavasāri pār lēmumi, kas ir kļūdaini pieņemti, pirms tam noveda pie nozīmīgas aktivitāšu paaugstināšanās vidusjūras reģionā, taču mēs nekādā ziņā nedrīkstam neņemt vērā to, kas notiek Eiropas Savienības austrumos. Un mēs vēl aizvien nesam nosprauduši mērķus, kas jau tika nosprausti 90. gados. Un varbūt Bārtons kundze varētu runāt konkrētāk par skaitļiem šajā sakarā. Gomešas kundze uzdeva jautājumu. Godīgi sakot, gribu sacīt, ka apmeklējot Eiropas Savienības vidusjūras valsts, tā skaitā Portugāli, mēs apzinā redzam, ka cilvēki tur zina, kas ir EIB, jo lielākā daļa infrastruktūra projektu nebūtu bijuši iespējami bez EIB sadarbības. Un mēs esam bijuši ļoti aktīvi Portugālē sadarbība ar Portugāles lēmēju iestādēm ir ļoti laba. Dažkārt mēs saskaramies ar birokrātiskiem kanāliem, kas nevienmēr izriet no Lisabonas vai Luksemburgas, bet, un tie ir jāpārvar, bet tajā brīdī, kad piekļuve finansējumam, banku kredītiem, maziem uzņēmumiem ir tik ierobežota, lai gan Portugālē ir ļoti labi finans, eh, funkcionējuši banku sistēma, kas nav visur tā, tad mums ir jāapzinās, ka ik viena neliela firma, kas tiek slēgta, ir zaudējums visai Eiropas Savienībai. Par ar politiku runājot, es dažkārt vēlētos, lai mēs ciešāk sadarbotos ar jums, ar ārējās darbības dienestu, lai varētu šo darbu labāk regulēt. Mēs esam izveidojuši ļoti labu dialogu ar ārējās darbības dienestu un mēs esam uzaicinājuši augstās pārstāvis pārstāvjus, lai darbotos mūsu birojā. Of directors of our bank Un ceru, ka mēs varēsim piešķirt mūsu darbībai ārpolitikas un attīstības um, mērķus taiskaitā. Atlas process ir ļoti sarežģīts un interesants. Pirmkārt, projekti jāsadala pamatkategorijās uh, - zināšana, ekonomika vai enerģijā, alternatīvās enerģijas eh, tā, projekti ir jāiekļau kādā, vai tā būtu MVU politika vai strateģiskās infrastruktūras, visas šīs četras lomas eh, kopīgā budžetā katra ir aptuveni 25%. Pēc tam tiek ņemti vērā ne tikai ekonomiskie kritēriji, bet arī konteksts, kurā mēs darbojamies. Mēs esam Eiropas Savienības banka. Un Eiropas Savienība ir apgaismības eh, rezultāts, bet ja mēs neat, īstenojam uz mums liktās cerības, tad mēs varam būt zaudētāji. Tāpēc mums ir jāpārbauda sociālie un vidas standarti visu laiku un. Jānodrošina caurskatāmība. Vienmēr ir situācijas, E, kas ir sarežģīts, šo jautājumu uzdeva Braters kundze, un ne ik viens projekts var būt īstenots, jo mums ir jāsaprot, vai mēs neapdraudam paši savus ideālus to uzsākot. Varbūt jums ir kādi labi projekti šeit, ko mēs varat izmantot kā piemēru. Piemēram, tad, kad e, mēs runājam par noraidītajiem projektiem, tad konfidencialitāte ir problēma, jo mēs e, gribam izvairīties no tiesu procesiem, neveiksmīgi izsakoties par projektiem vai to attīstītājiem. Ķīna ir ļoti interesants gadījums mums, protams. Pastāv problēmas, kas tikko tika pieminētas, bet arī problēma tā, ka Eiropas Savienības mērķi. Tādi kā izklāstīti vidas un klimata politikās varētu tikt stiprināti, veicināti, sadarbojoties ar Ķīnu labāk nekā e, citām valstīm. Un investīcijas var būt ar ārkārtīgi lielu efektu. Šis ir tāds e, delikāts jautājums. Bez tam Ķīnā valūtas rezerves ir milzīgas, vairāk nekā spēja iedomāties. Bet bieži pietrūkst pieredzes un juridiskā ietvara, lai varētu rīkoties droši. Un mums ir, ir vairāki PTO un konkurences gadījumi, kas tiek kavēti dažādu iemeslu pēc. Taču mums ir būtiski atrasties Ķīnas tirgu vēl no cita viedokļa raugoties. Un, uh, man šķiet jautājumu uzdeva šajā sakarā Roberts Atkins, kurš seko tam, ko jūs darāt un kurš lemj. EIB neaizdod valsts naudu. E, mēs meklējam tirgos naudu starp 70-80 miljārdiem eiro. Mēs pārdodam obligācijas starptautiskajos kapitāla tirgos. Un tie ir šo tirgu investori, kuriem jānosaka uzticība bankai. 50, praktiski 50%, ko mēs esam saņēmuši no starptautiskajiem kapitāla e, tirgiem, nāca no ne Eiropas avotiem. Un tas parāda zinām uzticību Eiropai, ka mēs neesam tik slikti. Tas nozīmē, ka tirgi mums ir ļoti svarīgi ne tikai e, kredītreitinga aģentūra vai, e, vai, vai trīskāršā ādēļa, bet mums ir jāpaļaujas uz investoru gatavību aizdot mums naudu. Mums ir pustriljons bilancē aktīvu un tikpat pasīvu daļā. Un mums ir nepieciešama investoru uzticība, tas ir nepieciešams ik visur. Japāna, piemēram, vienmēr tiek aizmirsta ekonomiskajās diskusijās, tā ir liels investors EIB, Ķīna tāpat, tāpēc mums šīs eh, nianses ir jāņem vērā iespējams arī pieminot eh, Brantners kundzes jautājumu par atbilstības jautājumiem. Un eh, kā mēs eh, problēmas risinām, protams, par to mēs tūlīt varēsim uzklausīt. Es jums tagad ieskicēju EIB ainu, institūciju, par kuru maz ir zināms, institūcija, kas eh, darbojas labi, kuras darbība var tikt vēl aizvien uzlabota. Mēs neesam šeit, lai maksimizētu peļņu, bet mums ir jāiztur konkurence. Un tas nozīmē, ka mēs nepieprasām um, tikai kapitāla paaugstinājumu dalību valstīm, lai tādu nodrošinātu, jo mūsu uzkrātais jau ir e, piemērots, lai uzturētu kapitāla adekvātumu pie, pieņemamā līmenī. Tāpēc mēs šobrīd varam strādāt uz drošiem, stabiliem pamatiem. Mēs nesam cietuši nekādus zaudējumus, un Tas ir laikā, kad pieaug nedrošie aizdevumi, nestabilie aizdevumi. Tas ir sabie, e, pārsteidzoši, ka šobrīd, uz šo brīdi mums ir tiešām minimāli zaudējumi, kas ir iz, kas izpaužas promiles pat ne procenta daļā. Un pagājušā gada tīrā pēļņa ir 2,7 miljardi eiro, kas ir samērā labs rezultāts. Biznesa apjoms pagājušā gada bija aptuveni 50 miljārdu. Mēs uzklausām privātās eh, sektora padomus jau nosaucot dažus skaitļus. Banka ir trīs reiz lielāka nekā Pasaules banka. Pasaules banka ir attīstības banka ar atšķirīgu biznesa modeli. Nodarbina desmit tūkstošus. Mēs trīs reiz vairāk izdarām ar diviem tūkstošiem darbinieku. Un Tas nozīmē, ka mēs paļaujamies uz augsti specializētiem konsultantiem vienmēr, kad tas ir nepieciešams, bet arī mūsu bankas pieredzes līmenis ir iespaidīgs. Un arī pašā pamatā, kas nodarbojas ar mūsu galvenajām līnijām, tā ir direktora padome, e, pārvaldnieku padome, ko ievēl direktora padome, un kas lielākoties sastāv no finanšu ministriju amatpersonām, kas sanāk kopā reizi mēnesī, un ik viens projekts aizdevums, kas tiek apstiprinās, iet caur šo direktoru padomi. Tādējādi beigās eh, sanāk, ka tās ir dalībvalstis, un arī mūsu sadarbība ar komisiju ir ļoti cieša, un jānorāda, ka bankas viena no galvenajām aktivitātēm ir labāk absorbēt Eiropas eh, fondus, apvienojot Eiropas Savienības aktivitātes ar bankas aizdošanas iespējām, un šeit ir nepieciešama laba sadarbība. Es domāju, ka institūcijas cieši seko mums, tam, ko mēs darām, taiskaitā parlaments, jo jau šogad es biju budžeta kontrolas komitejā un biju Strasbūrā plenārsēdē, tā tad mēs nekur nesprūkam no eh, atskaitīšanās parlamentam. Par vērtībām un kritērijiem runājot, mēs esam orientējušies uz šiem jautājumiem un paturam to prātā pēdējais jautājums, ko uzdev šķiet Tanuka kungs par algām, bonusiem un sadarbību ar e, Eiropas rekonstrukciju attīstību banku. Rekonstrukcija attīstības banka. Sadarbība ar viņiem mums notiek ļoti laba, es pat teiktu, lieliskā. RBD ir ar um, konkrētu biznesa modeli, kas ir mazāks, bet mērtiecīgs un veiksmīgs. Un pamata atšķirība ir tā, ka RBD nav Eiropas Savienības banka, jo tās līdz īpašnieks ir amerikāņi, krievi, kazahie un vēl citi ārpus Eiropas Savienības. Bet uh, tas apliecina viņu iesaistīšanos Eiropā, taiskaitā Austrum Eiropā, bet viņiem nav saistoši Eiropas Savienības līgumi, revīzija palāta, tā tad konstitucionāla situācija ir atšķirīga. Un visbeidzot, ar prieku atbild uz jautājumu visi ierobežojumi, kas tiek teoretiski paredzami sarunās ar parlamentu komisiju par bonusu jautājumu, ir ļoti tālu no dimensijām, par ko mēs runājam eh, mūsu bankā, un mans bonus ir nulle. Ne tāpēc, ka es nebūtu pelnījis vairāk, bet man atalgojums tiek izmaksāts saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem. Paldies! Paldies, Hoira kungs! Uh, lūdzu, vārds uh, jūsu kolēģiem, bet ļoti īsi. Jā, paldies! Uh, jā, man lūdzu izteikties ļoti īsi par pirmo punktu. Sadalījums pa reģioniem. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi apzināties ko mēs varam darīt attiecībā uz absorpcijas kapacitāti un uh, potenciālo izmantošanu. Gandrīz viens miljārds eiro pagājušajā gadā tika aizdots austrumos, un jā, būs lēmums palielināt uh, Eh, aizdevumu apjomu, mēs to darīsim. Bet tas ir politisks lēmums, jūsu lēmums. Jūs jautājat par šo koncepciju vairāk par vairāk, mazāk par mazāk. Jā, tā ir uh, svarīga daļa lēmumu pieņemšanas procesā. Par konfliktu potenciālu un pārvaldību. Abi šie jautājumi uh, ir ļoti svarīgi, un mēs vadāmies pēc ārējas rīcības dienesta uh, norādēm. Uh, kam vajadzētu aizdot un kam nevajadzētu aizdot. Protams, ir arī izvērtēšanas mehānismi, uh, konfliktu jūtīgums tiek izvērtēts saskaņā ar mūsu pašu vadlīnijām. Mums ir speciālisti, kas ar to nodarbojas. Mēs sazināmies arī ar NVO. Un, piemēram, nesen uh, mēs tiešām iekļāvām konfliktu potenciālu mūsu vadlīnijās. Tā kā Kā te tika teikts, mēs nevaram tagad nosaukt konkrētus projektus, bet mēs šos kritērijus ievērojam. Par pārvaldību. Mēs piedāvājam arī tehnisku palīdzību. Mēs neesam uh, kā Pasaules banka. Bet, piemēram, mēs uh, piedāvājam palīdzību īstenojot enerģētikas projektus un ļoti rūpīgi novērojam atbilstību ir ļoti stingri kriteriji attiecībā uz krāpšanas novēršanu un naudas atmazgāšanas kontroli. Pagātnē, pirms dažiem gadiem, varbūt jūs dzirdējāt nostāstus par to, ka iztrūkst sadarbības ar citām iestādēm, bet tagad augstā politiskā līmenī un arī darba līmenī mums ir kontaktgrupas, kas tiešām izskata visus jautājumus, arī līdzfinansējuma jautājumos mums ir ļoti cieša sadarbība. Un vēl kaut kas, kas nav saistīts ar ārējo aizdevumu piedāvāšanu. Bet runa bija par projektiem apvienotajā karalistē. Jūs teicāt, ka 88 miljārdi eiro eh, tika piedāvāti. Uh, apvienotai karalistē, un tie bija aptuveni 1200 projekti, to es varu apstiprināt. Paldies uh, priekšstādājiem Hoeram, uh, paldies Investīciju bankai par diskusiju šodien. Mēs ceram arī uz turpmākām diskusijām. Der Kollege Gualtieri und ich. Kolēģis Gualtieri un es uh, gribētu, respektīvi esam iesnieguši priekšliku uh, ziņojumam. Mēs esam abi līdzreferenti, nosaukums vēl mainīsies. Tas ir jārunā par administrāciju. Un šeit ir sarežģīti uh, loģisks formulējums uh, uz papīra redzēt, ja viņi pārkāpja uh, piekto pantu un ceturto papildu pantu. Nu, katrā gadījumā mums ir divi uh, referenti, līdzreferenti, un viņi vienkārši nevar pateikt abi līdzreferenti, bet viens ir referents un otrs ir līdzreferents, jo kaut kādā apakšpunktā, ko viņi paši ir izgudrojuši, tā ir rakstīts. Nu, šeit Kaut kādā brīdī parlamentu pārvalda būs tik milzīgi liela, ka deputāti vairs nebūs nepieciešama, lai pati sev nodarbinātu. <laughs> Jā, eh, der kolēģi Galtieri un es esam iesnieguši priekšlikumu Piers Vermo pēc tam uzstāsies. Lielas paldies, kas ieradies un esat mūsu rīcībā. Es gribētu piedāvāt, ka šajās diskusijās mēs nākošo dienu laikā, nu pirms mēs pirmdien to izsūtam, lai saņemtu grozījumus, tad mēs varētu arī vēl daļu no šīm diskusijām. Uh, iestrādāt, jo tad procedūra būs vienkāršāka. Tāpat mēs arī esam saņēmusi juridiskās komitejas vēstuli. Šī vēstule ir uh, izdalīta, un es domāju, ka arī to mēs varētu iesaistīt, proti juridiskā uh, viedokļa. Juridisko viedokļu, jo tas uh, ir koplāma procedūrā un arī ierēģi nolikumā tam būs liela nozīme. Proti eh, mums jārūpēs, lai mūsu eh, nostāja atainotos dokumentā. Mēs atrodamies eh, tādā situācijā, ka EAD e pēc divu gadu izveidas ir būtiski progresējis, jo tas nav viegli kaut ko pilnīgi jaunu radīt tukšā vietā. Bez tam arī tās problēmas un arī jūt jūtīgie punkti jāievēro. Tāda dažkārt uh, uh, rodas, kad jāapvieno komisijas un padomas viedokļi, ka mainās kompetences. Un, protams, arī dalību valstu diplomāti uh, tiek iesaistīti vismaz viņa loma sadaļā jābūt 30% un tad 60% no kopienas ierēģiem. Un uh, arī karavīri, bet, nu, ne, vienmēr viss tas tā ir bijis pateicoties Vācijas ārējai ministrijai, bet, nu, ir arī vēl diskusijas starp ministrijām, ārlietu ministrijām dalībvalstīs, un mēs šeit redzam arī vēl dažādas problēmas. Uh, arī kolēģis Galtjērī to tā redzēja, mēs negribam principiāli kritizēt, bet vienkārši gribam izteikt priekšlikums konkrētās atsevišķās jomās. Tie ir priekšlikumi par dažādiem punktiem. Un mēs runājam šeit par EAD vadības spēju. Un, protams, ka priekšnoteikums ir stipras nacionālās struktūras, kas būtu efektīvas, un tādā izpratnē tiktu veidots arī e AD. Mums jāatcerās arī šī situācija, un es izteikšu viedokli par dalību valstu nostāju. Šis dienests nemaina es kompetences. Kopējā politika ir kopējās politikas, e, respektīvi politikas veidotājs ir komisija. Jautājumi par militāro un drošības politiku. Tie ir padomus kompetence. EAD ir mēģinājums atbilst jaunai funkcijai, kāda ir trīsreiz nodrošinātai augstai pārstāvei, apvienot politikas tā, lai tās būtu skaidrs. Nu, desmit gadi jau ir pagājuši kopš šīm um, izmaiņām, un mēs to esam iestrādājuši uh, komisijā. Toreiz bija uh, ārlietu komisāra, kurai bija nauda un uh, un uh, aparāts un arī augstais pārstāvis, kuram nebija naudas un uh, aparāta, bet uh, atbalsta, bet drīkstēja vest sarunas, un tad arī uh, ārlietu ministra padoms priekšsādātāji mainījās rotācijas principā ik pa pusgadam. Kompetences nav izmainīts, bet ir rasts viens, viena persona, kas ir atbildīga par uh, ārpolitiku. Un tādēļ es gribu brīdināt no tā, ka uh, izmantojot uh, efektivitātes aizsegu. Soli pa solim šī kopienas puses tiek uh, samazināta un uh, EAD um, kompetence paplašināta. Un tāds priekšlikums ir no dažādām valstīm nācis arī no manas pārstāvētās, jo EAD nav jābūt tādai tā kā hibrīda organizācijai starp padomu un komisiju, bet gan e, tāda tā kā kom, e, padomas apakšstruktūra. Kaimiņa attiecību struktūra ir e, nu, tas skaidrākais, bet nevienīgais priekš, piemērs šādai rīcībai. Un arī šajā jomā viņi vēlas, lai visas sarunas, kas ir saistīti ar partnerības līgumiem, lai visi šie būtiskie sarunu veidi e, tikt vest no jādē e puses. Un līdz ar to pilnībā samazinās komisijas uh, kompetence. Es esmu izbrīnīts, ka tirdzniecības politika šeit nav ietvērta. Bet šeit, uh, manuprāt, ir tāda nesaprašanās. Uh, jāpadomā par šo problēmu. Kas pārstāv augsto pārstāvu komisijā? Un šādi mēs redzam visu šo pārpratumu. Tā ir komisijas vicepriekšsēdētāja. Nu, praktiski pamats. Un tai arī jāstrādā kā komisijas vicepriekšsādātāja un kā komisijas vicepriekšsādātāja. Visu to, tos lēmumus, kādi tiek pieņemti, viņi var ietekmēt un vadīt. Nu, tā ir šī pamatoma. Bet ja tajā pašā laikā redzam, ka civilās un uh, militārās krīžu vadības centri tiek apvienoti ārlietu dienestā, tad tas ir vēl viens piemērs tam. Nu, cits problēmas nemaz negribu pieminēt. Dažādās frakcijas saka, to nedrīkst pārāk apvienot. Lai krīžu menedžmenta laikā militārie jautājumi nebūtu privilējoši. Tas ir jautājums arī par atbildību un kompetenci. šeit mēs uh, saskaramies ar sekojušu lietu. Esmu pārsteigts, ka tas tā ir. Divu pus uh, gadus pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir izveidojis priekšstats, ka uh, mainās ārkārtīgi daudz, kas ES ārlietu politikā. Vakar mēs izstrādājam vēl pēdējo šo dokumentu un ievērojam dalību valstu viedokļus, un esmu norīpējusi. Es varu saprast, ka varbūt, nu, es gribu teikt, ka tāda um, kāda sadarbība jādara ar dalību valstīm, nu, to es varu saprast, bet, nu, tikai tādā cilvēciskā līmenī. Šeit ir zināmas problēmas, bet, nu, tas viss arī vēl turpinās pārējais laikā tie 30 un 60 procenti, ko mēs noteicām, ieceļot ES vēstniekus dalību valstīm ir ļoti būtiska loma. Viņa saka, viņa grē, vēlas delegāciju vadītāju vietniekus iecelt, un vislabāk būtu, ka mēs vispār šo kompetenci atdot dalību valstīm. Nu, tad tas viss būtu pilnīgi skaidrs. Nu, tikai tā nav tā pamatdoma un jēga. Tā nav dalību valstu, tas nav dalību valstu pasākums, un pēc tam, ka šis pārējais periods būs uh, noslēgts, sākot no nākošā gada, tad visu uh, institūciju dalībnieki, arī Eiropas parlamenta uh, darbinieki var iesniegt savus kandidatūras. Un, manuprāt, varētu būt arī uh, konkursu kārtā pieņemti uh, kandidāti no ārpuses tas vairs nav šis pārējais laiks, kāds, eh, par kuru bija vienošanās, ir nepieciešams eh, atsevišķas rekrutēšanas tiesības, kuras eh, nav dalībvalstu kompetencē, bet gan šie dienesti paši organizē darbu un jāievēro kritēriji. Un, manuprāt, mums kā parlamentam būt, būs skaidri jāpauž savs viedoklis, ka nacionālie, ka nacionālās administrācijās strādājušie ierēģi var pieņemt lēmumu, ka viņi vienmēr uh, paliek strādāt šajās uh, uh, institūcijās. Nu, parasti cilvēki ir lojāli jā, attiecībā pret tiem, kas ir atbildība karjeras izaugsmu, un tādēļ šādi tā to dara. Bet tas nav uh, tā nav šī kopienas attīstība, un uh, tā ir vienkārši klasiska nacionāla ietekme šajos ietvaros. Un bez tam mēs uh, bieži esam sastādījuši šādu ziņojumus. Un mums vajadzētu runāt par kopienas diplomātu izglītību. Par to nesam pietiekami runājuši. Tā ir daļa no izglītības un uh, apzināšanas. Uh, nākotnē nacionālās un e, Eiropas diplomātus e, apmācību. Vienalga, lai kur viņi būtu, lai būtu tāda kopienas sajūta. Un es domāju, ka tas ir tāds kopienas e, apziņas izveidošanai, tas ļoti nozīmīgi, bet tas ļoti skaidri jāpasaka, ka līgumā ir noteikts, ka dalība valstis pakļaujas kopienas mērķiem arī ārējā un drošības politikā. Un tādēļ ir ļoti saprātīgi veidot atbilstošu administrācijas aparātu. Tas ir rakstīts um, līgumos, tam ir jārada speciāli priekšnoteikumi. Es vienkārši gribēju pieminēt šos principus un arī daudz ko no tā, kas vienkārši ir jāievēra. Es gribēju vienkārši arī šīs politiskās savstarpējās saiknes iezīmēt. Un tagad vārds kolēga, kolēģim Galtjērī kungam. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Pēc jūsu ievadvārdiem Es vēlos šo to piemetināt. Gribu uzsvērt, ka Eiropas ārējas darbības dienas beigu beigās jāvērtē pozitīvi. Viņi veiksmīgi ir darbojušies divar pusgadu laikā. Viņi ir padarījuši Eiropas Savienību redzamāku visā pasaulē, un mēs augstu vērtējām sasniegtos rezultātus. Mēs labi apzināmies arī, cik liels izaicinājums uh, bija visu mūsu priekšā izveidot šādu dienestu. Dienestam neklājās viegli, bet uh, bija grūti to izveidot arī tāpēc, ka šis dienests ir ļoti īpaša struktūra. Tam ir daudzas pilnvaras īstenot kopējo ārējo un drošības politiku, tam jāparvalda finanšu instrumenti. Un tas ir arī neatkarīgs dienests, bet te pašā laikā tas ir uh, kā nodalīts no komisijas, bet arī pakļauts komisijai. Bija visai grūti izveidot šo instrumentu, kas ļautu mums kopsakarīgā veidā veidot ārējo un drošības politiku. Bet mūsu ziņojumā mēs arī uh, atzīstam šos panākumus un tomēr piedāvājam arī vairākus ierosinājumus, kā varētu uzlabot dienesta darbību un padarīt to vēl neatkarīgāku. Ir daži tehniski priekšlikumi, bet es gribētu pievērsties tagad politiskajām sekām. ir vairāki priekšlikumi, kas ir domāti, lai vienkāršotu struktūras vai uzlabotu pārvaldību. Runa ir arī par direktoriem, eh, kas eh, ir atbildīgi par dienesta pamatuzdevumiem, runa ir par sekretariātu, bet es tagad koncentrēšos uz diviem konkrētiem piemēriem. Tie, mūsuprāt, ir izšķiroši, lai EAD varētu strādāt efektīvi. Pirmkārt, jāuzsver attiecības ar Eiropas komisiju, gan Briselē, gan citur, attiecības ar Eiropas komisijas delegācijām. Te runa ir par augstās pārstāvis uh, dubulto posteni. Viņa ir augstā pārstāvja un komisijas vicepriekšsēdētāja. Uh, Un eh, eh, te pat nav runa par eh, augstās pārstāves lomu. Būdama arī komisijas vicepriekšsēdētāja, viņa neizmanto pilnībā šīs priekšrocības. Protams, viņa sadarbojas ar citiem komisāriem, bet problēma šeit ir saistīta ar EAD funkcionēšanas veidu. Mēs uzskatām, ka EAD vajadzētu koncentrēties uz uh, šo vicepriekšsēdētājas uh, posteņa daļu. Sadarbība ar komisijas delegācijām. Te nevar būt nekādu šaubu. Kolēģi apstiprina, ka sadarbība ar komisijas delegācijām notiek, un tīri formāli lēmumā ir arī noteikts, ka uh, delegācijas vadītājiem ir uh, darbinieki, kas nodrošina šo sadarbību. Tad vajadzētu koordinēšanu veikt vēl veiksmīgāk, lai izvairītos no darbu dubultošanās. Mēs vēlamies uh, veiksmīgāk izmantot šo dubultpozīcijas potenciālu. Protams, ir daži jutīgi jautājumi, kas saistīti ar budžetu, ar reglamentu, ar konkrētu funkciju pildīšanu, bet tie visi ir tehniski elementi. Kāds tehnisks punkts, ko es gribētu pieminēt, tad te, tas ir jau šeit ziņojumā atspoguļots. Otrā liela joma ir krīžu pārvaldīšana. Mēs konstatējām, ka pēdējos gados ir panākts liels progress pārvaldot krīzes. Runa nav tikai par lēmuma uh, burtisko izpildīšanu. Ir iespēja izmantot EAD koordināciju krīžu laikā, lai Uh, ietu pat tālāk par drošības un aizsardzības politikas uzdevumiem. Bet mēs konstatējām arī, ka nav vēl uh, pilnībā izmantot šīs potenciāls. Mēs konstatējam, kā tiek izmantoti atsevišķi pārvaldības instrumenti, krīzes pārvaldības instrumenti, bet vajadzētu tos sasaistīt kopā, izveidojot struktūru, kas ļautu šo koordinēšanu veikt efektīvi. Nepieciešams veikt arī koordināciju starp geogrāfiskajām struktūrām, kas ļautu mums veiksmīgāk pārvaldīt krīzes. Protams, mēs nedrīkstam šo koordinācijas uh, trūkumu sajaukt ar citu problēmu, kas ir saistīta ar drošības un aizsardzības politiku, proti neatkarības problēmu. Dienestam jāpaliek pilnībā neatkarīgam. Mēs uzskatām, ka tā neatkarību var vēl uzlabot. Tāpat nepieciešams stiprināt strateģisku darbību un uh, uh, uzlabot uh, darbu attiecībā uz šo nelīdzsvaru - civilā darbība, militārā darbība. Jautājums par mītni ir arī viens no tiem, kurus mēs jau labu laiku izskatām parlamentā. Jā, vajadzētu par to runāt realistiski un konkrēti apzinoties, kas ir spēlētāji un kādā veidā var pārvarēt šo e, asimetriju starp civilajām un militārajām darbībām. Jādara viss, lai EAD varētu rīkoties ātri un efektīvi aizsardzības un drošības politikas ietvaros un ārējas darbības uzdevumos. Vēl jāpiemin makropolitiskā joma. Komisijas krīzes pārvaldīšana EAD, dalību valstu atbildība, to visu jau pieminēja Broka kungs, tāpēc es to neatkārtošu. Mūsu ziņojumā ir arī jūri komitejas priekšlikums, ko mēs vērtējam ļoti augstu. domāju, ka mēs varam daudz ko piedāvāt efektīvākajai darbībai. Protams, mūsu ziņojums nav visaptverošs, nepieciešams diskutēt vēl par parlamenta lomu, ko mēs varam darīt, lai atbalstītu EAD, lai EAD kļūtu par īstenu veiksmes stāstu Eiropas Savienībā. Tas darbojas veiksmīgi, bet nevarēja pilnībā izmantot savu potenciālu. Paldies, priekšsēdētāji. Pārāk daudz no jūsu laika es neizmantošu, jo galvenokārt esmu šeit, lai uzklausītu jūs, bet Esmu pateicīgs par uzaicinājumu un gribu pateikties jums abiem par ļoti vērtīgo ziņojumu projektu, ko jūs esat sagatavojuši. Es domāju, ka tas ir ļoti interesants dokuments, kur um, no ārējā darbības dienesta puses mēs esam uzklausījuši daudz līdzīgu novērojumu un pārdomu. Tāpat lielā mērā piekrītu priekšsēdētāji tam pozitīvajam un konstruktīvajam garam, ko jūs pasvītrojat un piekrīt lielā mērā sākotnējam paziņojumam atgādinot, ka institūciju līmenī mums ir jāpieturas pie līgumos iestrādātajām kompetencēm un pilnvarām, un nekādā veidā nevajadzētu uh, Eh, mēģināt to, tos graut. Gribu eh, vēl sacīt, ka tieši tāpat kā jūs esmu eh, lasījis vairāku dalību valstu nedokumentēto nostāju. Un nedomāju, ka tas varētu būt noticis ar mūsu inspirāciju, tas ir noticis viņu tikšanos rezultātā. Un uh, gribu sācīt, ka mums ir jāuzlūko trīs līmeņi. Pirmkārt, institūcija, pie tā es eh, neatgriezīšos, jūs jau to pasacījāt. Tālāk ir visas eh, organizācijas struktūra līmenis. Un jūs par to runājāt mazāk, un pie šī jautājuma mums ir jāstrādā rūpīgi ir um, ievērojams progress, kas var tikt panākts, taču mums ir arī jāapzinās tas, ka mēs saskaramies ar zināmām specifiskām un tehniskām lietām, kas jāņem vērā. Piemēram, jūsu tikko nosauktais piemērs Galtierī kungs par visu CSDP, KSDP sektoru. Uh, varu piekrist, ka mums ir labākā un efektīvākā veidā jāapvieno elementi e, dienesti iekšienē, kas skata krīzes e, pārvaldību, un tajā pašā laikā jāņem vērā fakts, kā ikvienai no nodaļām ir sava pieredze, kas ir pilnībā jāņem vērā, un līdz ar to ir jautājums par pareizo līdzsvaru starp pieredzi un to apvienošanu. Es piekrītu, ka zināms progress ir panākts, bet ir jādara vairāk. Un runājot par um, ADD, ir jāatzīst, ka darbā vēl aizvien ir trūkumi, tie ir jānovērš, un tagad daži vārdi par mūsu pašu procesiem. Mēs pirms pāris nedēļām organizējām tikšanos ar uh, ārlietu ministru 27. dalību valstīs um, darbiniekiem, un mēs ļoti nopietni izturāmies pret viņu viedokļiem. Rīt piekdiena notiek ārlietu ministru neformālā sanāksme, kur tiks apspriest šie jautājumi. Priekšsēdētāji, jūs būsiet tur eh, eh, uz vietas arī, un mēs labprāt uzklausīsim jūsu sakāmo. Un pēc tam, kad mēs būsim uzklausījuši jūsu ziņojumu un dalību valstu sacīto, mēs varēsim sākt gatavot ziņojumu, kas lielā mērā būs augstās pārstāvis ziņojums, jo tas ietvers viņas eh, idejas šajā sakarā. Un, protams, mēs esam vienmēr gatavi jūs eh, informēt par to, kā šie procesi notiek. To darīs Dēvids Osalivans. Un to esam iecerējuši darba gaitā. Tagad daži komentāri par jūsu sacītajām piezīmēm. Viena par eh, korporatīvo identitāti. Manuprāt, tā varētu izrādīties pats visinteresantākā pazīme, kā tiek um, sajauktas dažādās pieredzes, kultūras um, un tas attiektos gan no dienestu darbiniekiem un no diplomātisko dienestu darbiniekiem. Tās būtu divas būtiskas grupas, kuru pieredzes ir jāpieno, lai varētu izveidot labāku korporatīvo identitāti. Tāpat arī šī ir tā pievienotā vērtība, fakts, ka mēs spēsim ņemt vērā visu šo avotu pieredzi un rezultāts eh, varētu būt atšķirīgs no šobrīd esošā. Un tāpat arī priekšsēdētāji, kā jūs sacījāt, pēc 2013. gada būs citi darbinieku pieņemšanas avoti. Un arī tas ir svarīgi, jo mēs būsim nonākuši līdz pārejas periodu beigām. Mēs eh, esam, būs, esam, būsim sasnieguši vienas trešdaļas mērķi no nac, nacionālajiem, no valstu diplomātiem un arī ar dalību valstīm. Daudz uzskata, ka tās e, vēlētos atgūt daudzus no diplomātiem, ko tās ir nodevušas mūsu rīcībās četriem gadiem, kā arī ņemt vērā to faktu, ka Daudzi šie diplomāti ir uzlabojuši savu pieredzi ārējās darbības dienestā un tāpēc labprāt gribētu iekļauties savos diplomātiskajos dienestos, lai varētu gūt labumu no šīs pieredzes. Un priekšsēdētāji no manas puses tas ir viss. Es jau tā izteicos samērā gari un esmu pateicīgs vēlreiz par iespēju uzstāties jūsu komitejā šodien. Paldies! tā ir tā atšķirība starp vāciešiem un frančiem. Es runāju par ko, kor eh, desprī un jūs par esprī de kor, jeb pareizāk sakot, jūs par sadarbības garu un es par um, gara sadarbību, bet eh, vārds tagad ir Sala Frankas kungām. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs otrās debats par ADD darbā E, pārskatu, norāda tos priekšlikumus, kas izskan parlamentā, pirmkārt balstoties no gūtajām pieredzēm un sasniegumiem, un domāju, ka tas, kā ir varēts izveidot e, ADD, ir ļoti nozīmīgs sasniegums. Ņemot vērā mūsu iekšējo kontekstu, tas ir jāatzīst, un par šo e, sasniegumu runājot un par gūtajām pieredzēm, ir jāredz, cik lielā mērā uh, var uzlabot šā dienesta darbu. Bet es gribētu pieturēties pie Gualtieri un priekšsēdētāja piedāvātās schēmas un runāt par trim punktiem, kur varētu panākt uzlabojumus. Viens organizatorisks aspekts otrkārt sadarbība ar komisiju, treškārt finanšu aspekti. Par organizatoriskiem jautājumiem par pirmo runājot, domāju, ka viena no formulām būtu, un nebūtu nevienīgā, ir tā, ka vai varētu mēģināt izveidot eh, sava veida ārējās um, politikas padomi, kurā piesaistītu politiķus, eh, kurā mm, piedalītos ģenerālsekretārs un pārstāvji, kas vislabāk pārzina šos jautājumus, kas noteiktu ārējās darbības dienesta politiskās vadlīnijas. Un tas notiktu ģenerālsekretāra uh, Eh, vadībā, veidojot stratēģiskās plānošanas dienestu. Un no otras puses gūt kapacitātes un izteikt priekšlikumus, lai varētu uzlabot dienestu darbību. Katrā ziņā tas ir viens priekšlikums, varētu būt e, citi, taču es domāju, ka tādā veidā tiktu noteiktu kompetences gan, e, gan politiski, gan administratīvi šajā dienestā. Par Eh, kompetencēm runājot, eh, kāds tad ir uzdevums? Šeit mums ir jādomā par kopējo interešu, Eiropas Savienības interešu aizstāvēšanu. Un mums ir jādomā nevis par dienesta um, padarīšanu par starpvaldību, tomēr uh, Eiropas Savienības interesēm ir jāpārstāv, eh, jāpā, eh, jābūt um, augstāk stāvošām. Un, kā jau Vimona kungs tikko sacīja, ņemot vērā ik vienu no um, šī dienesta balstiem un augstai pārstāvēji vajadzētu vairāk kultu, eh, kultivēt tās kompetences, kas viņai piekrīt kā komisijas vicepriekšsēdētājai. Par finanšu aspektiem runājot, budžeta krīzes apstākļos, ko piedzīvojam šobrīd, es domāju, ka vajadzētu meklēt savstarpējo papildinātību ar a, dalību valstu dienestiem. Mēs esam a, piedalījušies ārlietu komitejas debatēs par konsulāro sadarbību un, piemēram, manas valsts gadījumā Eh, tā bija. Un otras puses vajadzētu likvidēt eh, trūkumus finanšu regulējumā, lai ne tikai delegācija vadītāji, bet arī līdzstrādnieki varētu eh, lemt par šiem jautājumiem. Kolēģis un komitejas priekšsēdētājs Broks atsaucās uz personāla aspektiem un nepieciešamību ne demoralizēt Eiropas Savienības institūciju pārstāvis. Nav no un pienāks brīdis, kad darbinieki varēs eh, pieteikties darbā šim dienestam, un būs katrā delegācijā padomnieks, amatpersona, kas atbild eh, par sadarbību ar Eiropas parlamentu, un es domāju, ka viens no vissvarīgākajiem kritērijiem attiecībās delegāciju vadītāju atlasi ir viņu apņemšanās aizstāvēt Eiropas Savienības intereses pieredze darboties konkrētajā jomā apvienojumā ar diplomātisko pieredzi dalībvalstu pārstāvjiem, kuri var sniegt eh, plašas kapacitātes. Runājot par atlases sistēmu, priekšsēdētāji, ADD atlasot delegāciju vadītājus, veica nozīmīgu caurskatāmības uzdevumu ar institūcijiem dalībvalstu pārstāvjiem. Es nezinu, cik daudzās eh, dalībvalstīs delegācijas vadītāja iecelšana vai diplomatiskās misijas vadītāja iecelšana ir notikusi pēc tik rūpīga un dziļa atlases eh, procesa. Ļoti bieži tas notiek tīri pēc digitālās eh, formulas, un šajā sakarā, manuprāt, varam tikai aplaudēt tiem pūliņiem, ko ir pielikus, eh, pielicis ADD un atzīt paveikto. Cik tālu citu Eiropas Savienības institūciju ierēģi ir iekļāvušies ADD sastāvā, ir jādomā par um, uh, šo jautājumu. Visbeidzot, priekšsēdētāji, mums vajadzētu arī meklēt līdzsvaru, tās ir manas pēdējās piezīmes, ir jādomā par līdzsvaru attiecībā uz eh, pārstāvību vadības struktūrās. Šobrīd eh, to vada Eh, diplomāts, karjeras diplomāts, abi ģenerālsekretāri arī ir dalībvalsts diplomāti un tādējādi pirmajās debatēs mēs nepamatoti kritizējam Salivanu kungu, kurš ir e, ģenerāla direktora amatā, sniedz savu nozīmīgo pieredzi un ir strādājis, lai varētu šis dienests uzsākt darbu tādējādi. Uzstāju, ka ir svarīgi negraut institūciju ierēģu morāli, kuri ir snieguši savu darbu ilgu gadu garumā un e, turpina strādāt tādēļ. Paldies! Frau Gomes. Gomešas kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Paldies par uh, ziņojuma projektu. Mēs, protams, par to diskutēsim. Paldies arī Robertam Gualtierim, kas kopā ar jums sagatavoja šo dokumentu. Ļoti daudz jūs jau paveicāt. Tas ir labs darbs. Es gribētu teikt, ka man šķiet īpaši svarīgi, ka šīs uh, analīzes rezultātā, un to vajadzētu tekstā arī skaidri pateikt, uh, mēs uzsveram, ka augstajai pārstāvēji vajadzētu tik tiešām īstenot savas pilnvaras, kas ir noteiktas līgumā, proti būt par komisijas koordinatori ārējām darbībām. Un viņai tik tiešām vajadzētu panākt, lai komisāri ievērotu tās politiskās vadlīnijas, kuras viņa un ārējas darbības dienas piedāvā Eiropas komisijai un kuram vajadzētu ietekmēt jebkuru darbību tirsniecībā, attīstības palīdzībā, enerģētikas jautājumos, eh, vides aizsardzībā, pilnīgi visās jomās. Un tik tiešām būtu ļoti svarīgi arī veicināt šo korporatīvo garu, par kuru runāja Vimara kungs. Tas mums ir nepieciešams, šis kopienas gars, bet kā mēs varam to izveidot mūsu dienestos, ja tas netiek panākts pašā augšā. Mēs atbalstām augsto pārstāvi. Un mums nepieciešams tagad sasniegt konkrētus rezultātus. Mums ir vajadzīga kopsakarība visās politikās un nepieciešama efektīva darbība arī finansējuma ziņā būtu ļoti interesanti palūkoties, cik lielā mērā tiek izmantoti finansēšanas instrumenti. Domāju, ka šeit mums jāpanāk, lai dienas tik tiešām būtu ļoti cieši sasaistīts ar komisiju. Varbūt tas nevarēja panākt vairāk, tāpēc, ka ārējais dienests drīzāk cīnījās ar komisijas dienestiem, nevis pilnībā integrējies komisijas struktūrā. Tā kā mums tik tiešām jāsāk pašā augšā un ar labu piemēru pārveidot visu dienestu. Jūs pieminējāt arī par te parlamenta lomu. Pat runājot par ekonomiskajām um, Uh, ir par ekonomiskiem ierobežojumiem, un uh, viens vietnieks te būtu pietiekams, ņemot vērā ierobežojumus. Protams, uh, te runa ir par ļoti politiskiem lēmumiem, kad ir, piemēram, pārstāvis cilvēktiesību jautājumos vai citi specializētāki pārstāvji, viņi varētu rīkoties pēc vajadzības. Uh, bet uh, augstās pārstāvis vietnieks tam jāvajadzētu būt vienam, un viņš varētu viņu pārstāvēt, kad viņa pati dodas kaut kur citur. Un nav uh, klāt Briselē nevar veikt savus pienākumus. Jāsaka, es piekrītu tam, ko teica Salafranka kungs. Viņš runāja par to, ka mums vajadzētu dalību valstīm uh, eh, tagad piedāvāt lielāko atbildību, nodrošinot kopējo pārstāvību trešajās valstīs, piemēram, konsulārā sadarbība. Jā, mēs palaidām garām vairākas iespējas. Irāka ir viens piemērs tam, eh, mums eh, būtu vajadzējis tur rīkoties kopā arī finansiālu apsvērumu dēļ. Un nākotnē tai vajadzētu kļūt par prioritāti. Tad tālāk, piemēram, Bengāzī. Mēs piedāvājām kopējo konsulātu Bengāzī. Mums vajadzētu pieprasīt, mainīt pieju, ko izmanto ārējais dienests. Jā, protams, viņiem jāstrādā ļoti sarežģītos apstākļos, bet tas ir dienesta uzdevums pārvaldīt krīzes, strādāt sarežģītās situācijās. Ja mūsu diplomātiskie dienesti dotos tikai uz drošām vietām, uz drošām valstīm, tad nekas nenotiktu nekad. Es labi saprotu, ka ir jālīdzsvaro uh, darbība ar drošības risku, bet šis risks ir jāuzņemas. Diplomāta profesija nav no tām drošajām profesijām. Vienmēr pastāv risks. Protams, armijā risks ir vēl lielāks, bet arī diplomātijā pastāv ļoti nozīmīgs risks. Un tas nedrīkst uh, kaitēt mums, mūsu darbā tas nedrīkst kavēt pieņemt atbildīgu politiku, kas būtu efektīvāka. Uh. Nīcis kundze. Priekšsēdētāji. U, Tad lūdzu eh, līdzi referenti. Eh, jūs teicāt, ka jūs nevar, nevēlaties tagad, lai eh, jūs sauc par referentu un līdzreferentu vai ēnu referentu. Nu, es uh, gribētu teikt, jūsu dokumentu jūs nosūtījāt mums vakar vakarā diezgan vēlu, un mums tik tikko bija laiks to izlasīt, bet nebija laika to pārunāt savā starpā. Uh, Tāpēc es tagad izteikšu personīgas piezīmes. Noteikti kolēģi domās savādāk, tāpēc es jau tagad jūs brīdinu. Tās ir manas personīgas pārdomas. Es piekrītu jūsu izvērtējumam, piekrītu tam, ko teica arī iepriekšēji runātāji, proti ārējā dienesta izveidošana un tā darbība jau pati par sevi ir liels panākums. Tas notika atbilstoši piedāvātajam laika grafikam, un tas jau ir neliels brīnums. Ārējais dienas funkcionē labāk, nekā mēs būtu varējuši gaidīt. Pat ja visas gaidas vēl nav piepildītas. Lielākās problēmas, kā mēs arī sagaidījām un kā tika pareģots, kā arī es jau teicu, pirms uh, viss sākās, ir tas, uh, ka būs šis uh, spēku sadalījums un ka uh, uh, ārējais dienests uh, tā teikt, pārvelk virvi ar komisiju, ar nacionāliem diplomatiskajiem dienestiem nav skaidri sadalītas pilnvaras. Ārējais dienests uh, nesadarbojas pilnvērtīgi arī ar padomis uh, ģenerālsekretariātu. Vienmēr ir zināmas nesaskaņas Varbūt man pieejamā informācija nav pilnīga, bet uh, nav šīs pilnīgas sadarbības. Um, un es uh, augstu vērtēju diplomātiskās spējas abiem līdzreferentiem. Viņi teica, ka ārējais dienas jāuzskata par komisijas struktūru, un tas nozīmē, laikam, ka augstajai pārstāvei svītra vicepriekšsēdētāji uh, vajadzētu uh, panākt, lai eh, viņa uzņemtos visus ārējos aspektus, ar ko nodarbojas komisija. Tad viņai to vajadzētu darīt, nevis komisijas priekšsēdātājiem, kā notiek eh, pašreiz. Jūs ļoti diplomātiski to izteicāt un neko neteicāt, piemēram, par Eiro, Eiropadomes lomu. Eh, šī saspēle arī ir visai sarežģīta. Eh, ar, ārlietu ministru neoficiālais dokuments eh, pauž eh, visai citus viedokļus, un līdzreferenti pilnīgi pareizi to atspoguļoja. Ārlietu ministri uzskata, ka 30% no nacionālajiem diplomātiem ir tas minimums. Mēs uzskatām, ka tas ir maksimālais skaitlis un mēs uzskatām, ka šie 30% ir sasniegti, tad tiešām tas ir tas ierobežojums, kas jāievēro. To nevajadzētu pārsniegt. Redzēs, kā, kāds būs gala balsojums. Un mēs uzskatām, ka dalībvalstīm nevajadzētu turpmāk vēl vairāk ietekmēt personāla izvēli. Mūsu ārlietu ministri uz to raugās savādāk. Viņi vēlas Uh, turpināt spēlēt tādu pašu lomu kā līdz šim un varbūt pat pa, palielināt savas pilnvaras personālu izvēloties. Šajā tekstā uh, par to nav nekas īsti teikts, un, piemēram, mēģinājums kaimiņa attiecību politiku uh, pārvietot dienesta atbildībā, arī tas nav pieminēts. Nezinu, kādi te ir iemesli un kāds ir konteksts, bet, nu, kaut kāds iemesls noteikti ir šādam mēģinājumam. Un tad, referentu kungi, es gribētu dažas piezīmes izteikt par pašu tekstu. At, G punktā jūs te runājat par darbībām malī. Esmu pārliecināta, ka par to daudz ko var pateikt. Es uh, atceros, ka mēs arī apsolījāmies par to runāt uh, nākotnē, varbūt tādā slēgtākā sanāksmē. Bet es tiešām nezinu, vai mums vajadzētu šeit uh, tā vispārīgi jāslavē lietas, uh, kas notikušas malī. Nevajadzētu to darīt aps, apsvērumos, manuprāt. Bet, nu, protams, diskusijas vēl notiks. Tad par I apsvērumu. Te ir atsauci uz Eiropas Savienības uh, kara spēkiem, militārajām grupām. Vēlāk tas nekur vairs neparādās, tāpēc formulējums šiet nedaudz uh, savāds. Uh, Džanaku uh, ziņojumā arī tur bija atsauces uz uh, šīm kaujinieku grupām, un es domāju, ka To nevajadzētu šeit pieminēt. Paldies! Jā, ja, herzlichen dank. Um... Ähm, Sirsnieks, paldies! Paldies par ziņojumu projektu. Man ir tikai daži komentāri. Par septīto punktu visu pirms. Jūs ierosināt šeit iekļaut instrumentus, kas ir ārējais politikas direktorātam, un iekļaut to tos eh, dienesta organizatori, organizatoriskajā hartā. Es domāju, ka drīzāk šos instrumentus var, vajadzētu integrēt dienestā, nevis organigrammā. Jo viena lieta tu iekļaut eh, struktūrā oficiāli, eh, cita lieta integrēt šos instrumentus dienestā, bet varbūt tas ir vienkārši formulējuma jautājums. Tālāk par 11. punktu konsulārajiem dienestiem. Dažas dalību valstis, manuprāt, tagad kļūst atvērtākas un ir gatavas apvienot konsulāros dienestus, veidojot tādas plašākas vienības. Un es gribētu uzsvērt, ka tas prasīs arī resursus no dalību valstīm. Ja mēs izveidosim delegācijās šādus konsulāros apvienojumus bez papildu resursiem, uh, Tas vienkārši nefunkcionēs. Mums nebūs vajadzīgie priekšnosacījumi. Tālāk par 16. punktu. Svarīgi runāt arī par reakciju uz krīzēm, par reaģēšanu uz krīzēm, crisis response, jo krīžu pārvaldība ir uh, laba lieta, bet tas nav tas pats. Um, un 17. punktā Jāsaka, teksts ir ļoti labi formulēts. Limon uh, kungam es gribu tikai teikt, jā, protams, vajadzētu piedāvāt ekspertu zināšanas, nevajadzētu tikai uh, pa, pavēles nodošanas ķēdi šeit noteikt. Ir ļoti labi dalīties ar zināšanām, ar pieredzi, uh, bet uh, nevajadzētu uh, Eh, mainīt institucionālo struktūru, kas tika izveidota, ka nevajadzētu šeit sajaukt lietas. Protams, šīs lietas ir saistītas, bet svarīgi šeit saprast, ka civilajās misijās un militārajās misijās pavēles ķēde ir pilnīgi atšķirīga. Un pēdējais komentārs par 35. punktu. Jūs pilnīgi pareizi pieprasāt labāku geogrāfisko un dzimuma līdzsvaru. Otrajā lapusē, manuprāt, pilnīgi pareizi ir pateikts, ka regulas 15. apsvērumā ir jau noteikts, ka uh, dienestā vajadzētu veicināt uh, vienādas iespējas. Pašlaik tas tik tiešām nav vēl noticis. Broka kungs, jūs runājāt par diplomātijas akadēmiju. Līdzīga atsauce bija mūsu lēmumā, kur eh, arī dienas solīja veicināt eh, kopienas garu, bet nekas daudz vēl eh, nenotika. Paldies!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 um, and the need to, as it were, make sure that the salaries of. Runāt par budžeta neutralitāti, un mums jārūpējas par to, lai amatpersonu algas nebūtu pārmērīgas un uh, noteikti nepārsniegtu algas diplomātiskajā korpusā dalību valstīs. Uh, runāt par apvienoto karalisti. At, ja kāds ir vēstnieks, tad jums jāmaksā nodokļi